Mes chers collègues, je vais vous demander de bien vouloir. Godātie kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas. Bonjour tout le monde. Labrīt visiem. Tā tad ar, pie mums viesojas Nīderlandes televīzija. Šodien redzēsit kameru un mēs priecājamies sveikt televīzijas pārstāvis mūsu vidū. Ķersimies klāt darbam. Priekšsēdētājas paziņojums par koordinātoru lēmumiem. Jūs uh, atradīsit eh, lēmumu dokumentu par 25. septembra sanāksmi un 11. oktobra sanāksmi. Dokumenti ir tikuši izplatīti, ja iebildumu nav līdz 12.30, eh, tad eh, šie lēmumi tiks uzskatīti par pieņemtiem. Un nu, pievērsīsimies balsošanai. Nu, pirms uh, balsojam, vēlos pārliecināties par to, ka mēs esam pietiekamā skaitā. Lūdzu, sāksim balsot, lai pārbaudītu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ļoti labi. Viss kārtībā. Tad, nu, sāksim ar Koša kunga ziņojumu par transporta līdzekļu drošības uzlabošanu un dzīvību glābšanu. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pirmais kompromiss pieņemts. Trīsdesmit ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Nav nu, skaidrs, sāksim balsot. Beidzam balsot. Grozījums nav pieņemts. 35. grozījums par. Pret. Atturas. 35. grozījums pieņemts. 36. grozījums. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, sāksim balsot par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums par. Pret. Atturas. 38. noraidīts. 38. grozījums. Jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, sāksim balsot par 38. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums, diemžēl, noraidīts. 38. grozījums par pret atturas 38. pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas. Otrais kompromiss pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas 49. grozījums pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas. Ceturtais kompromiss pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas Pieņemts. Sastais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 65. grozījums par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 65. grozījums pieņemts. 7. kompromiss par. Pret. Atturas. 7. kompromiss pieņemts. 70. grozījums par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Sāksim balsot. 70. grozījums. Beidzam balsot. 70. grozījums pieņemts. Turpinam. Imko 11 par. Pret. Atturas. Imko 11 noraidīts. Imko 18 par. Pret. Atturas. Imko 18 pieņemts. 71. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 74. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 75. grozījums par. Pret. Atturas. 75. grozījums noraidīts. 76. grozījums par. Pret. Atturas 76. pieņemts. 77. grozījums par pret, atturas, 77. pieņemts, 80. grozījums par, pret, atturas, 80. pieņemts, 84. grozījums par, pret, atturas, nav skaidrs, sākam balsot, 84. grozījums. Beidzam balsot. 84. grozījums noraidīts. 8. kompromiss par pret atturas. 8. kompromiss pieņemts. 98. grozījums par pret atturas. 96. noraidīts. 97. grozījums par pret atturas 97. pieņemts. 98. 99. grozījums par pret atturas abi grozījumi ir noraidīti. 100. grozījums par pret atturas Atturas. Simtais noraidīts. E, Vande Kampakungs, jūs balsojat pret uh, savu grozījumu. Nu, katrs, protams, rīkojas kā vēlas. Labi, lai nu tā būtu. 101. grozījums par. Pret. Atturas 101. noraidīts. 102. grozījums par. Pret atturas 102. noraidīts, 103. grozījums. Nē, par 103. nav jābalso. 106. grozījums par pret atturas 106. pieņemts. 9. grozījums par pret atturas 9. kompromiss pieņemts. 10. kompromiss par pret pret, atturas, desmitais kompromiss pieņemts. Imko 12 par, pret, atturas, 12, Imko 12 pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, 11. kompromiss pieņemts. Imko 16. Nē, tas atkrīt. 119. grozījums par pret atturas 119. grozījums noraidīts. 120. grozījums par pret atturas 120. pieņemts. 121. grozījums par pret atturas 121. grozījums noraidīts. 122. grozījums par pret atturas 121. 122. noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas 12. kompromiss pieņemts. Pievērsīsimies 13. kompromisam par pret atturas 13. pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas 14. kompromiss pieņemts. 135. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas 15. pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas 16. kompromiss pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas atturas 17. kompromiss pieņemts. 147. grozījums par pret atturas 147. noraidīts. 148. grozījums par. Nu, Van de Kampa kungs, jums nepatīk jūs grozījumi. Kas ir par? Pret atturas Grozījums noraidīts. 149. grozījums. Vai jūs gribat pārbaudīt? Labi, sāksim balsot. Beidzam balsot. Ismaila kungs, jums taisnība. 148. grozījums. Ehm, no Vimā Vandekampa. Viņš balso pats pret, bet jūs par, un eh, šis grozījums ir pieņemts. Labi, ka jūs esat klāt, Ertuga kungs. Turpinam. 18. kompromiss par. Nē, vēl 149. grozījums. Tas atkrīt, jo 148. ir pieņemts. Vai viss ir skaidrs Rikē kungam? Labi. 18. kompromiss par pret atturas 18. kompromiss pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas 19. kompromiss pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas 20. kompromiss pieņemts. 178. grozījums par pret pret, atturas, grozījums pieņemts. 179. grozījums par, pret, atturas, grozījums pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, kompromiss pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, 22. kompromiss pieņemts. 23. kompromiss par, pret pret, atturas, 23. kompromiss pieņemts. 198. grozījums par pret, atturas, 198. grozījums noraidīts. 197. grozījums par pret, atturas, 197. noraidīts, 198. grozījums par pret atturas 198. grozījums pieņemts. 200. grozījums par pret atturas 200. grozījums pieņemts. 201. par pret atturas 201. grozījums noraidīts. 202. grozījums par pret atturas atturas, 202. grozījums noraidīts. 203. grozījums par, pret, atturas, 203. grozījums pieņemts. 204. grozījums par. Vairs negribu dzirdēt nekādus komentārus. 204. grozījums par. Pret. Atturas. 204. grozījums noraidīts. 205. 25. grozījums par. Pret. Atturas 205. grozījums noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Divsimts piektais grozījums ir noraidīts. 24. kompromiss par pret atturas, 24. kompromiss pieņemts. 214. grozījums par pret, atturas, 214. grozījums pieņemts, 216. grozījums par pret, atturas, 216. pieņemts, 217. grozījums par pret, atturas, 216. 217. grozījums noraidīts. 219. grozījums par. Pret. Atturas. 219. pieņemts. 25. kompromiss par. Pret. Atturas. 25. kompromiss pieņemts. 26. kompromiss par. Pret. Atturas. 26. kompromiss pieņemts. 27. kompromiss par. Pret atturas 27. kompromiss pieņemts. 28. kompromiss par pret atturas 28. pieņemts. 7. grozījums par pret atturas 7. grozījums pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas 29. kompromiss pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas 30. kompromiss pieņemts. 12. grozījums par pret atturas 12. grozījums pieņemts. 31. kompromiss par pret atturas 31. kompromiss pieņemts. 32. kompromiss par pret atturas 31. 32. kompromiss pieņemts. 20. grozījums par pret atturas 20. grozījums pieņemts. Pirmais grozījums. Pārbaudīsim. Labi. Balsojam par 20. Eh, grozījumu. Beidzam balsot. 20. grozījums pieņemts. Pirmais grozījums par pret, atturas, pirmais grozījums pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, no otrais grozījums pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, trešais grozījums pieņemts. Un tagad eh, balsojam par ziņojumu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 balsis par viena pret viena atturas. Apsveicam Kohkungu, jūsu ziņojums par ceļu drošību ir atbalstīts. <laughs> Jā, sirsnīgs paldies kolēģiem un kolēģiem. Jū. Turpinām. Pievērsīsimies Pītera Lungrēna ziņojumam par noteiktu uh, transportlīdzekļu uh, jautājumu kas pārvadā kravas un pasažierus un par autovadītāju apliecībām. Otrais par pret atturas. Otrais grozījums pieņemts. Kompromiss viens, kas par pret atturas. Kompromiss viens pieņemts. Grozījums trīs, kas par pret atturas. Pieņemts. Divi grozījumi, kas ir identiski 48, 49, kas par? Pret. Atveras. Divi grozījumi pieņemti. Kompromiss numur divi, kas par? Pret. Atveras. Divi pieņemts. Kompromiss trīs, kas par? Pret. Atveras. Kompromiss trīs pieņemts. Kompromiss četri, kas par? Pret atturas 4 pieņemts. Tagad uh, grozījums numur 9, kas par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas pieņemts. Grozījums 11 par pret atturas pieņemts 11 pieņemts. Divi grozījumi identiski. Un abi atkrīt, jo pieņemts 11. grozījums. Grozījums 12 par pret atturs pieņemts. Grozījums 13 par pret atturas 13. pieņemts. Turpināsim grozījums 63 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 14. Jūs gribat pārbaudīt, Hertoga kungs? Tad uh, balsojam par 63. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība. 63. ir pieņemts. Turpināsim. Grozījums numur 14, ne 40, kas par? Pret atturs. Es domāju, ka pieņemts, bet es labprāt gribētu pārbaudīt. Sākam balsot. Grozījums numur 40. Domāju, ka pieņemts. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 40. grozījums pieņemts. Turpināsim. 62. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 64 par. Tas ir identisks ar 65. Kas par? Pret. Atturas. Abi pieņemti. Grozījums 15 par, pret, atturas, 15 pieņemts, 66, kas par, pret, atturas, 66 pieņemts, 67, kas par, pret, atturas, pieņemts, 68 par, pret, atturas, pieņemts, 69 par, pret, pret, atturas, pieņemts. 70 par, pret, atturas, pieņemts. 71, kas par, pret, atturas, 71 pieņemts. 72 par, pret, atturas, 72 pieņemts. Grozījums 73 Tas ir tikai lingvistisks grozījums, par to nebalsosim. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas. Piektais pieņemts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturas. Kompromiss 6 pieņemts. Kompromiss 7. Kas par? Pret. Atturas. Kompromiss 7 pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 21. Kas par? Pret atturas 21 pieņemts. 22. Kas par? Pret atturas pieņemts. 23. Kas par? Pret atturas pieņemts atturas 23 pieņemts. 24, kas par pret atturas 24 pieņemts. 25, kas par pret atturas 25 pieņemts. Grozījums 30, kas par pret atturas 30 noraidīts. 26. grozījums par Tātad 26. grozījums, par to ir jābalso. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums 27. 27. atkrīt, jo ir pieņemts 26. Nākamais ir 28. kas par pret atturas pieņemts. 29. grozījums, kas par pret atturas 29. pieņemts. Grozījums 31. kas par pret atturas pieņemts 31 pieņemts, 32 kas par, pret, atturas, 32 nav skaidrs, nav viss skaidrs. Sākam balsot, beidzam balsot. Skaidri noraidīts. 32. skaidri noraidīts. Grozījums 33. Kas par? Pret. Atturas. 32 33 pieņemts. 34. grozījums, kas par, pret, atturas 34 norādīts, grozījums 35, kas par, pret, atturas 35. noraidīts, grozījums jūs gribat pārbaudīt. Labi, pārbaudām. Grozījums numur 35. Beidzam balsot. Grozījums 35 noraidīts. Grozījums 36, kas par pret atturas 36 pieņemts. Grozījums 37, kas par pret atturas 37 noraidīts. 38, kas par pret atturas 38 pieņemts. 39 par pret atturas 38 noraidīts. 41 par pret atturas. 41 noraidīts. 42 kas par pret atturas. Noraidīts. 43 kas par pret at, pieņemts. 44 kas par pret atturas. 44 pieņemts. Tagad noslēdzošais balsojums elektroniskā veidā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 par, neviens nav ā, atturējies, neviens nav balsojis pret. Bravo, Lundgrenkungs, jūsu ziņojums pieņemts. Un tagad uh, turpināsim ar jūsu uh, ziņojumu vēl par vai pret, lai sāktu sarunas un dotu mandātu sarunām. Sāksim elektronisko balsojumu, lūdzu. Es sāku balsot. Tātad. Beidzam balsot. 44 par, 2 pret, Neviens nav atturējies. Tātad jums ir saruna mandāts. Pēter uh, Lundgren kungs, uh, sveicu jūs. Tagad turpināsim. Bonjour, ça va? Allez, nous continuons, nous continuons par le rapport de Lucie Anderson. Turpinām ar Lūsijas Andersonas ziņojumu par pārobežu paciņu piegādes pakalpojumiem. Divi pirmie grozījumi ir atsaukti. Un tūlīt pat sākam ar pirmo grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Pirmais grozījums ir pieņemts. Pirmais kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Pirmais kompromiss ir pieņemts. Septītais kompromiss. Kurš pār? Atturas. At, atturas. Septītais kompromiss ir pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Otrais ir pieņemts. Amendment 40. Cetur 40. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 205. Gribat pārbaudīt 40. Sākam balsot elektroniski. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Amendement 40. Vous avez raison. De... Jums bija taisnība. Tas ir pieņemts. 205. grozījums. Atvainojiet, tas atkrīt. Trešais kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Trešais kompromiss ir pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. Ceturtais kompromiss ir pieņemts. Kompromis 8. Astotais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Astotais ir pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Piektais kompromiss pieņemts. Alors, il y a un, un amendement oral. Mutisks grozījums par 23. grozījumu. Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Iebildumu nav. Tad mēs par to balsosim. Kurš ir par? 23. grozījums. Kurš par? 23. jā. Kurš ir par 23. grozījumu? Kurš ir pret? 23. 23. Karima, is it not possible to... Karima, varbūt varētu atsevišķi balsot tieši par mutisko grozījumu. Alors, nous allons voter. Mēs balsosim par 23. grozījumu, kur ir iekļauts mutiskais grozījums. Iebilžu nebija pret mutisko grozījumu, līdz ar to tas tagad ir daļa no visa šī grozījuma. 23. tātad kurš ir par, kurš ir pret, atturas 23. ir pieņemts. Kompromis 25. 25. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Kompromis 25 ir pieņemts. Kompromis 6. Sastais kompromiss. Kurš ir pār? Sastais kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Sastais kompromiss ir noraidīts. Un tas nozīmē, ka skatām katru grozījumu atsevišķi. Nu tad fiksi. Tātad. Vispirms 66. līdz imko 66. Tātad viens balsojums. Kurš ir pār visiem šiem grozījumiem? Kurš ir pret? Pieņemts. Un tūlīt pat pārējiem pie devītā kompromisa. Lūk tā. Kompromis 9. Ki ir? Devītais kompromis. Kurš pār, kurš pret? Atturas. Devītais kompromis ir pieņemts. Un tagad pārējām pie desmitā. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Desmitais kompromiss pieņemts. Vienpadsmitais. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Vienpadsmitais kompromiss ir pieņemts. Tālāk. 12. kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. 12. kompromiss pieņemts. Tagad 90. grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. 90. grozījums pieņemts. 88. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 88. grozījums noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Trešais grozījums pieņemts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Ceturtais grozījums pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt ceturto? Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 18 pret pieņemts. 4. grozījums. Tagad 5. kurš par? Kurš pret? Atturas 5. grozījums pieņemts. Un tagad uzreiz 13. kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas 13. kompromiss pieņemts. 7. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas Septītais grozījums pieņemts. 89. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 89. ir pieņemts. 24. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? 24. grozījums noraidīts. 158. grozījums. Kurš par? Kurš pret? 158 rejeté. Noraidīts. 14. grozījums, 14. kompromiss, kurš pār, kurš pret, atturas, 14. kompromiss, pieņemts. 15. kurš pār, kurš pret, atturas, 15. kompromiss, pieņemts. Tālāk. Simtais grozījums. Kurš par? Kurš pret? atturas simtais pieņemts. Inko 5, kurš par, kurš pret, atturas, Inko 5 pieņemts. Inko 16, kurš par, kurš pret, pieņemts. Imko 7. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Imko 7 pieņemts. 17. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 17. kompromiss pieņemts. 109. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. 109. Je ferme le vote. Ah, ouais, c'est clair que c'était pas clair. Donc, Jā, tiešām nebija skaidrs. Noraidīts. 18. kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. 18. ir pieņemts. 19. kompromiss, kurš par? Kurš pret? Atturas. 19. pieņemts. 119. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas. 119. grozījums pieņemts. Tālāk. Jūs gribat pārbaudīt uh, 119. balsojumu? Je ferme le vote. Beidzam balsot. 119. grozījums pieņemts. 20. kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. 20. kompromiss pieņemts. 21. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 21. kompromiss pieņemts. Imko 13. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Imko 13. pieņemts. 22. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 22. kompromiss pieņemts. 133. grozījums. Kurš par? Pret atturas Pieņemts. 24. kompromiss. Kurš pār? Kurš pret? Atturas. 24. kompromiss pieņemts. 26. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 26. kompromiss pieņemts. 27. kurš par? Pret. Atturas. 27. pieņemts. 28. kurš par? Kurš pret? Atturas 28. pieņemts. Imko 20. Kurš par? Kurš pret? Atturas 20. pieņemts. 28. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas 28. kompromiss pieņemts. Imko 22. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Imko 22 ir pieņemts. 30. Kurš par? Pret. Atturas. Kompromiss 30. Pieņemts. 27. Kurš par? Kurš pret? Atturas. 27. Pieņemts. 31. Kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. 31. Kompromiss pieņemts. Imko 25. Kurš par? Kurš pret? Atturas.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 Plus 42, oui. 42 pār, 1 pret, jums ir piešķirts saruna mandāts. Eh, lieliski, Lūsija Andersona. Vous voulez prendre la parole? Je vous donne la parole, madame la rapporteure. Jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Nu, paldies, kolēģi. Gribēju teikt, ka izmantošu šo mandātu un un piedalīšos pārunās atbilstīgi. Protams, tas ir iekļauts arī nākamās plenārsesijas darba kārtībā. Labi, esam piefiksējuši. Labi, turpināsim. Turpinām ar. Avec le rapport de M. Bas... Ar Basekūta kunga ziņojumu ar Eiropas stratēģijas, stratēģiju mobilitātei ar zemu emisiju līmeni. 59 lapuses. Ceru, ka esat visi gatavi. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pirmais kompromiss pieņemts. Nous passons. Otrais kompromiss par pret, atturas, otrais kompromiss pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, trešais kompromiss pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas, 62. grozījums pieņemts. 55. grozījums par pret atturas 55. grozījums pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas kompromiss numur 4 pieņemts. Tagad 72. grozījums par pret atturas Atturas 72. pieņemts. 73. grozījums par pret atturas. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par 73. grozījumu. Beidzam balsot. 73. grozījums netiek pieņemts. 75. grozījums par pret atturas 75. šķiet ir pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Visi nobalsojuši. Un par 75. grozījumu. Beidzam balsot. Par 24. Nu redz, tā ir, kad šķiet kaut kas. Tātad pieņemts. 75. grozījums pieņemts. Tagad NV 47 par pret atturas NV 47 pieņemts. 89. grozījums par pret atturas. Nu, te gan es esmu pārliecināta, ka nav pieņemts. 91. grozījums par pret atturas 91. noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas. 5. kompromiss pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas. 6. kompromiss pieņemts. NV 38. Otrā daļa par pret pret, atturas, NV38 pieņemts. 110. grozījums par, pret, atturas, 110. grozījums noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas, 7. kompromiss pieņemts. Un tagad ir papildinājums 7. kompromisam par, pret pret, atturas, nav pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, astotais kompromiss pieņemts. Es balsosim par astoto kompromisu. Beidzam balsot. Astotais kompromiss pieņemts. Simtu vienpadsmitais grozījums par pret atturas 111. pieņemts. 119. grozījums par pret atturas 119. pieņemts. Tagad 136. grozījums par pret atturas 136. noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 138 grozījumu. Manuprāt, tas ir noraidīts. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. grozījums par. Vandekām, pakungs, es redzu, ka jūs šaubāties pret. Atturas 137. grozījums, noraidīts 138. grozījums par. Pret. Atturas 138. pieņemts. Nu, te gan bija skaidrs. Nu, labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Nu jā, skaidrs par 23. Tātad pieņemts, pieņemts devītais kompromiss par. Pret. Atturas. Devītais kompromiss pieņemts. 151. grozījums par. Pret. Atturas 151. noraidīts. 154. grozījums par. Pret. Atturas 154 pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturēs. Desmitais kompromiss pieņemts. Simtu septiņdesmit trešais grozījums par pret. Nav skaidrs. Vēlreiz, kas par pret atturas Nu labi, tagad ir skaidrs, pieņemts. 174. grozījums par. Pret. Atturas 174. noraidīts. 175. grozījums par. Pret. Atturas 175. noraidīts. 178. grozījums par. Pret. Atturas 176. grozījums noraidīts. 14. kompromiss par. Pret. Atturas. 14. pieņemts. 11. kompromiss par. Pret. Atturas. 11. kompromiss pieņemts. 184. grozījums par. Pret. Atturas. 184. pieņemts. 100. 300. Nē. Tātad tas atkrīt. Atvainojiet. 108. grozījums par. Pret. Atturas 108. grozījums pieņemts. 185. grozījums par. Pret. Atturas 185. pieņemts. 186. grozījums par. Pret pret, atturas, 186. pieņemts. 188. grozījums par, pret, atturas, 188. pieņemts. 190. grozījums par, pret, atturas, 190. noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, sākam balsot par 190. grozījumu. Beidzam balsot. Jā. Pareizi, ka pārbaudījām 190. grozījums ir pieņemts. 12. kompromiss par. Pret. Atturas 12. kompromiss pieņemts. 13. kompromiss par. Pret. Atturas 13. pieņemts. 196. grozījums par pret atturas. 196. grozījums pieņemts. 197. grozījums par pret atturas. 197. pieņemts. NV 30 par pret atturas. NV 30 pieņemts. Tātad eh, nosauku, apakšnosaukums par pret atturas pieņemts. NV8 par. Nav skaidrs, kas par NV8. Pret? Pārbaudīsim. Deputāti neceļ rokas. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. NV8. Redz, nu visai skaidrs izrādās. 15. kompromiss par. Pret. Atturas. 15. kompromiss pieņemts. 15. kompromiss par. Pret. Atturas 15. kompromiss pieņemts. 211. grozījums par, pret, atturas. 211. grozījums pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas. 16. kompromiss pieņemts. 229. grozījums par, pret pret atturas un 229. pieņemts. 230. grozījums par pret atturas 230. noraidīts. 231. grozījums par pret atturas un 231. grozījums pieņemts. 233. grozījums par pret atturas atturas. 233. grozījums pieņemts. Tālākās daļas atkrīt. NV 48 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. NV 48. Tā, beidzam balsot. Pieņemts. NV 49 par. Pret. Atturas. NV 49 pieņemts. 243. grozījums par pret atturas 243. noraidīts. NV60 par pret atturas NV60 pieņemts. 232. grozījums par pret atturas 232. noraidīts. NV54 par. Pret. Atturas. 54. pieņemts. Apsvērums H. NV par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad NV 50. Pirmā daļa par pret atturēs pirmā daļa pieņemta. Trešā daļa par pret atturas trešā daļa pieņemta. Un par pārējām nav jābalso, tad nu 152. grozījums par pret atturas 152. grozījums noraidīts.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 atturas. NV57 pieņemts. NV59 par pret atturas. NV59 pieņemts. NV61 par pret atturas. NV61 pieņemts. Tālāk nav jābalso, tad no nu, 245. grozījums par pret atturas. 245. grozījums ir pieņemts. 248. grozījums par pret. Atturas 248. pieņemts. 249. grozījums par pret. Atturas 249. pieņemts. Tagad nākamais atkrīt. 63. grozījums par pret atturas 63. grozījums pieņemts. Tagad 17. kompromiss par pret atturas 17. kompromiss pieņemts. Pievēršamies papildinājumam 17. kompromisam par pret. Nav skaidrs. Galīgi nav skaidrs. Nezinu daudz balsojumu. Nu labi, sāksim balsot par papildinājumu 17. kompromisam. Sākam balsot. Vandekāmpa kungs, mēs nobalsojam par 17. kompromisu, tagad mēs balsojam par papildinājumu 17. kompromisam. Visiem skaidrs, visi nobalsojuši. Tātad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Papildinājums 17 kompromisam noraidīts. Tātad pievēršamies dalītajam balsojumam 272. grozījums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, otrā daļa pieņemta. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. pār 23 pret 22. Tad pieņemts otrā daļa pieņemta. 272. grozījums pār pret atturas 278. pieņemts. 279. par pret atturas 279. noraidīts. 273. pār pret atturas 273. noraidīts, 274. par pret atturas 274. noraidīts, 275. par pret atturas 275. pieņemts, 280. grozījums par pret atturas 280. pieņemts. Tagad jūs vēlaties pārbaudīt 280. grozījumu. Sakam balsot. Je ferme le vote. Un beidzam balsot. 280 pieņemts. 18 kompromiss par. Pret. Atturas. 18 kompromiss pieņemts. 292. grozījums par pret atturas 292. pieņemts 293. par pret atturas 293. noraidīts 302. grozījums par pret atturas 302. grozījums Viņš šķiet pieņemts. Vēlties pārbaudīt, pārbaudīsim. Sākam balsot. 302. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 295. grozījums par pret Atturas 295. noraidīts 293. Saka priekšsādātāji, tātad 296. grozījums. Par, pret, pieņemts. 19. kompromis. Par, pret, atturas. 19. kompromis pieņemts. Ir papildinājums 19. kompromisam. Par pret, atturas, papildinājums pieņemts. Tagad trīsim pirmais grozījums. Trīsim pirmais par. Visi nobalsojuši. 301. grozījums par pret atturas 301. nav pieņemts. 307. grozījums par pret atturas 307. grozījums noraidīts. 334. grozījums par pret atturas 334. noraidīts. 303. grozījums par pret atturas. Nav īsti skaidrs. Balsosim. Sākam balsot. 303. grozījums. Beidzam balsot. Jā, pieņemts. 304. grozījums par. Pret. Atturas. 334. Ceturtais norādīts 333. grozījums par pret atturas 333. noraidīts. 305. grozījums par pret atturas. 305. grozījums pieņemts. 306. grozījums par pret atturas. 306. grozījums pieņemts. 308. Astotais grozījums par pret atturas 308. noraidīts. 309. grozījums par pret atturas 309. grozījums ir pieņemts. Vēlties pārbaudīt, labi sākam balsot 309. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 310. grozījums par. Pret. Naturas. 310. noraidīts. 312. grozījums par. Pret. Atturas. 312. grozījums pieņemts. Tagad pievērsīsimies uzreiz 21. kompromisam par pret atturas 21. Gru, kompromiss pieņemts. Jūs vēlties pārbaudīt. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Jums taisnība. 21. kompromiss nav pieņemts. Tātad balsosim. NV11. Otrā daļa. Piekrītat? Nu tā tad, kas par? Ertoga kungs, jūs nezināt īsti, kur mēs atrodamies, Ertoga kungs? Un lavement, NV11. pirmajā daļā nav balsojuma, tātad uh, balso. Savā? Tātad kas par? Pret? Es gribētu pārbaudīt elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav pieņemts. Tātad mēs balsosim par grozījumu 335 tri, līdz 342 balsosim blokā par šiem grozījumiem. Piekrītat? Kas par? Pret? Visi šie grozījumi ir noraidīti. Turpinām. Grozījums 345. Kas par? Pret? Atturas? 345. noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. 345. 345. Beidzam balsot. Pret 29. Tā tad skaidri noraidīts. Grozījums 346, kas par? Pret. Atturas 346 noraidīts. Grozījums 348. Kas par? Pret. Atturas. Grozījums 348 ir pieņemts. Grozījums 347. Kas tas atkrīt? 343. Kas par? Pret. Atturas nav skaidrs. 347 ir atkritis, jo 348 bija pieņemts. Tā tad tagad balsojums ir par 343, bet tā kā nav īsti skaidrs, tad balsosim. Tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 344 atkrīta. Balsojām par 352. Kas par? Pret. Atturas 352. noraidīts. Nākamais grozījums ir 349. Kas par? Trīsimt četrdesmit devītais. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudīsim 349. Beidzam balsot. 349. noraidīts. 350. grozījums, kas par? Pret. Atturas. 350. pieņemts. 351. kas par? Pret. Atturas. 351 pieņemts. Nākamais 355, kas par pret atturas. 355. nav pieņemts. 354. kas par pret atturas. 354. ir pieņemts. Envi apakšā punkts. Kas par? Jums liekas, nu, izskatās, ka jūs tā īsti nezināt, kur mēs esam. Vēl daudz balsojumu mums priekšā ir. Lūdzu, aiziet. Tā tad envi, kas a, par pret atturas envi a, apakšpunkts pieņemts. Envi 23, kas par pret atturas nav skaidrs. Balsosim NV23. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīssimt sešdesmit pieci, kas par? Pret. Atturas kas tagad tā īsti notiek. 365 jau nu, būtiski nu, neviens tā īsti nebalso. Varbūt, ka jūs gribat kaut kā sabalansēt situāciju. Nu, bet man ir uh, jāsāk, jāievada uh, elektroniskā pārbauda 365. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 21b, kas par, pret, atturas, 21b pieņemts. Grozījums 369, kas par, pret, atturas, 369 pieņemts. 370, kas par, pret pret atturas 370 pieņemts. NV26 otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Tagad grozījums 374, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudām grozījumi uh, 374. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 375. grozījums, kas par, pret, atturas, 375. pieņemts. Grozījums 378. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums. 383. Kas par? Pret. Atturas. 383 pieņemts. Grozījums 384. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad Envi 28. otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. NV28 otrā daļa pieņemts. NV apakšnodaļa, kas pār pret atturas pieņemts. NV 31 par pret atturas NV 31 pieņemts. NV 34 otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts NV34 otrā daļa pieņemta. Uh, 387, kas par? Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Jā, jūs, jūs uzmanat, kā es strādāju. Ļoti labi, ļoti labi. Kompromiss numur 22, kas par? Pret, atturas, kompromiss 22 pieņemts. 387, kas par? Atturas, kompromiss pieņemts. 391. par, pret, atturas, 391. pieņemts. Kompromiss 23. par, pret, atturas, 23. kompromiss pieņemts. 401. grozījums par, pret, atturas, 401 pieņemts, 402 par, pret atturas 402 pieņemts. 403 par pret atturas 403 grozījums pieņemts. Grozījums 404 par pret atturas pieņemts. 405 par pret atturas 405 pieņemts. Kompromiss 24 par pret pret, atturas, pieņemts. Uzmanieties, ir papildinājums 24. kompromisam, kas par. Pret, atturas, papildu kompromiss noraidīts. Turpināsim. 400, 419 par pret atturas 419 pieņemts. Nākamais. Uzmaniet, pagaidiet, pagaidiet. 424. Kas par? Pret atturas 424 pieņemts. Un turpināsim. Daudzi atkrīt. 446, kas par? Pret atturas. 446 pirmā daļa pieņemts. 444, kas par? Pret. Ir kas par, lūdzu? Pret. Pieņemts. 447 par, pret, atturas, 447 pieņemts. Nākamais 448 par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums 442, kas par, pret, atturas, 442 noraidīts. Apakšiedaļa envi, kas par, pret, atturas, pieņemts. Envi otrā daļa 41. kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 25, kas par, pret, atturas, pieņemts kompromiss 25 pieņemts. Tagad turpināsim. 462. grozījums, kas par? Pret. Atturas. 462 noraidīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums 462. Beidzam balsot. Jums taisnība. Pieņemts. Grozījums 465, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 466 par pret atturas pieņemts. Turpināsim tieši ar NV42, kas par pret atturas. NV42 pieņemts. NV43, kas par pret atturas. NV43 pieņemts. Kompromis 26 par pret atturas. 26. pieņemts. Grozījums 470. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums 472. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārbaudīsim. Nu, es arī varu balsot. Tā tad beidzam balsot. 472. pieņemts. 471 par pret atturas pieņemts. Mēs turpināsim. Grozījums 475, kas par pret atturas nav pieņemts. 476, kas par pret atturas nav pieņemts. 478 par pret atturas noraidīts. 478 par pret atturas nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski. 478. Sākam balsot 478. Nu, labi, ka man ir kolēģi, kas pasaka, ka jābalso. Beidzam balsot. Grozījums ir skaidri pieņemts. Turpināsim. Grozījums numur viens par. Pret atturas, viens pieņemts. Grozījums divi par, pret, atturas, divi pieņemts. Grozījums numur četri par, pret, atturas, četri pieņemts. Pieci par, pret, atturas, pieci pieņemts. Grozījums seši par, pret, atturas, pieņemts 6 pieņemts. Grozījums 7 par. Pret. Atturas. Grozījums 7 pieņemts. Turpināsim. Grozījums 12 par. Pret. Atturas. 12 pieņemts. Grozījums 14 kar. Pret. Atturas. 14 pieņemts. Envi Citāns viens. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Envi. Citāns 11. Par. Pret. Atturas. Envi. Citāns 11. Pieņems. Envi. Citāns 14. Par. Pret. Atturas. 14 pieņēmts, NV citāts 15 par, pret, atturas, 15 15 envi citāts pieņemts. Envi citāts 16. Par, pret, atturas, pieņemts. Jūs nu tā kā jau paredzat balsojumu, būtībā tas jau ir labi. Tagad turpināsim tieši NVF par, pret, atturas, NVF pieņemts, NVG par pret, atturas, NVG pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, sākam balsot NVG. Beidzam balsot. NVG pieņemts. NVH par pret atturas NVH pieņemts. NVE par, pret, atturas NVE pieņemts. Grozījums 28 par, pret, atturas. 28. grozījums pieņemts. Grozījums 31, kas par, pret, atturas. Grozījums 31 pieņemts. Grozījums 34, kas par, pret pret, atturas, nav pieņemts. Vairāk nav atsevišķo punktu balsojumā, bet pagaidiet gan NVM. Atvainojiet NVM, kas par pret atturas NVM pieņemts. Tagad uh, balsosim par uh, šo ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār pret 10 un 10 atturējušies. Bās uh, Eikot kunga ziņojums ir pieņemts. Monsieur, écoute, vous voulez faire un mot? Eikot kungs, jūs vēlaties uh, teikt pāris vārdus? Ne? Nous continuons. Nu, tad turpinām par um, deleģēto aktu pieņemšanu. Meisners kundze. Otrais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Otrais grozījums pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Trešais grozījums ir pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Kurš pret? Attu, atturas. Ceturtais grozījums pieņemts.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 Pieņemts. 42 pār. Nav neviens pret, nedz atturas. Ļoti labs rezultāts. Varam iet tālāk. Allez, nous continuons! Turpinām ar Eiropas vidusjūras uh, reģionu vienošanos starp Eiropas Savienību un Māroku. Gaisa pārnēm pakalpojumiem referents ir uh, Rikēkungs, tad balsojums ir vai nu par vai pret. Elektroniski sākam balsot. Vous avez l'air perdu là au premier rang. Pirmajā rindā izskatieties galīgi pazuduši savos balsojuma sarakstos. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. 44 pār. Neviens nav atturējies, nav pret balsu. Apsveicam Rikai kungs. Allez, Monsieur Basekut, vous vouliez prendre... Ekot, kungs, vēlties, ko sacīt? Lūdzu. Uh, Allez, notre collègue prend la parole, veuillez l'écouter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu piedāvāt uh, pārlikt uz vēlāku laiku šo balsojumu vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas bija paredzēts uh, vienas stundas balsojumā, bet nu esam jau uh, pārsnieguši šo termiņu. Uh, Un tagad, ja cilvēki dosies prom, tas nebūs īpaši labi arī no demokrātiskā viedokļa. Otrakārt, mēs zinām, ka e, kompromisi šajā ziņojumā ir e, e, diezgan tādi mm, švaki un visdrīzāk daudz kompromisu atkrīt Nu, arī cilvēkiem ir jāsaprot, kā mēs nebūsim laikā NV balsojumam. Te runa par atjaunomo enerģijas savo direktīvu, arī NV nāks klajā 23. oktobrī ar savu atzinu. Mēs kā transports nevaram balsot pirms tam, bet mēs būsim tomēr laikā um, pirms ITRE komitejas balsojuma. Ir vairāki jautājumi, kas ir aktuāli transportām, piemēram, biodegviela. Uh, Un mēs nevaram vairs ietekmēt šo atzinumu, nu tā ir tā negatīvā puse. Es tomēr uh, gribētu uh, tagad nenoturēt šo balsojumu. Tas ir tikai priekšlikums, ja cilvēki tomēr grib turpināt balsot, uh, nekādu problēmu. Taču atkal būs gara balsošanas sesija. Alors, je vais demander les avis des uns et des autres. Nu tad, ko domā pārējiem? Salinikungs, lūdzu. Ma la, la, la proposta di rinvio del voto per noi. Šīs priekšlikums pārcelt balsojumu ir atbalstāms. Jā, ir problēma ar NV, nav problēma ar ITRI. Būtu tiešām liederīgi, ja arī NV sniegt labu mandātu, izmantojot šo ziņojumu, bet lai nu kā, bet es varu piekrist uh, referentu priekšlikumam pārcelt uz vēlāku laiku šo balsojumu. Paldies! Jā, es saprotu. Uh, ir cilvēki, kur nevar palikt uz balsojumu ilgāk, pat ja tālāk darba kārtībā arī ir svarīgs uh, punkts, un tiešām tas ir nožēlojami. Un tas, uh, kādēļ mēs nevaram atbalstīt referenta piedāvāto, ir tas, ja šodien mēs nebalsosim par ziņojumu, tad viss, kas ir saistīts ar NV komiteju, tad jau vienkārši pēc definīcijas tam vairs nebūs nekāda ietekme, un tā ir problēma, es saprotu. Uh, Uh, šo izbāžas un uh, tas, ka deputātiem ir jādodas prom. Tajā pat laikā, nu, mums šai komitejā ir šāda blīva darba kārtība. Es gribētu tikai lūgt precizējumu par šo ziņojumu. Te mēs runājam par transporta komitejas ekskluzīvām tiesībām. Nē, Tā nav. Labi. EKR Fosters kundze. Pavisam īsi. Mēs visi zinām, uh, paši referenti būdami, ka ir ļoti grūti izstrādāt šo balsošanas sarakstu. Bet par ēkaut kungu pirmo ziņojumu un ar pašiniciatīvu ziņojumu 40 lapas puses un nepietiekam daudz kompromisu. Uh, Ja kāds nāk lēja pašiniciatīvas ziņojumu un piedāvājot šai komitejā, ir jādara daudz vairāk darba, lai būtu vairāk kompromisu. Tagad, nu, ir šis ziņojums, kāds tas ir. Kā jūs pareiz teicāt, atkal ir šis. Man nav nekāda problēma, mēs varam te palikt un balsot. Taču referentam ir nopietni jāpastrādā, lai varētu la, nopietni vienoties, un, godīgi sakot, es uh, to neredzu, es īsti nezinu, kas tur vispār beigās būs. Es varu balsot par šo, ja cilvēki vēlas turpināt. Labi, paldies. Euh, e. ah, uh, Madam Chair, uh... Tilička kungs, Aldi, jā, es saprotu, kādas ir grūtības. Mums šāda grūtība nav, bet tam, protams, savs pamats. Bet ir arī jēga balsot pirms NV balsojuma. Mēs varam taču varbūt Strasbūrā nobalsot par šo. Hmm? On a déjà des dates. Allez, Madame Ajuto. Ajuto kundze, lūdzu, vārds jums. Pavisam īsi. Es īsti neredzu pamatojumu uz vēlāku laiku pārlikt balsojumu, jo ir vēls un ne visi kolēģi var balsot. Ir taču paredzēts šorīt balsot. Kāda jēga tagad to ir pārtraukt šo konkrēto iemeslu dēļ? Ja ir politiski iemesli, varam par to diskutēt, bet nu saistībā ar to, ka tagad kolēģiem jādodas prom, tas diezgan vājš iemesls. E Excusez-moi. Atvainojiet. Gue. Lūdzu. Jā, nu. Mēs te runājam, nu tad varbūt sākam balsot un viss. Alors, je vais mettre aux voix qui est pour. Labi, kurš ir par to, lai tiktu pārcelts balsojums? Pārcelts balsojums par šo ziņojumu. Kurš ir pār? Qui est contre? Kurš ir pret? Alors, oh, eh, eh, eh. Pourtant, c'était clair, hein? Qui? Tātad, kurš ir par to, lai šodien mēs balsotu par šo ziņojumu. Kurš saka jā balsojumam šodien? No? Kurš saka nē? Bals vairākums saka nē, līdz ar to Ekaut kunga ziņojums, balsojums par to notiks kādā no nākamajām sanāksmēm. Ekot kungs, lūdzu sazinieties ar sekretariātu, lai ātri varētu vienoties par nākamo balsošanas datumu. Telička kungs, priekšētājs kundze, es eh, domāju, ka būs otrais balsojums par manu priekšlikumu, ka mēs balsojam pirms NV balsojuma. Es saprotu, ka NV pirmdienas vakarā bals būs balsojums, vai mēs varam balsot pirms tam. Ir ļoti svarīgi nobalsot pirms NV balso par savu atzinumu. Tad, kad kolēģis runā, es aicinu visus respektēt viņa sacīto. Es gribētu, lai Telička kungs tiktu uzklausīts. Lūdzu, respektējiet kolēģis. Telička, Lūdzu, Telička kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka mēs balsosim arī par to, ko es piedāvāju. Proti, mēs balsojam pirms NV balso. Es saprotu, ka NV balsos pirmdien vakarā. Tomēr es aicinātu visus kolēģus, politiskās grupas balsot pirms balsojuma NV komitejā. Es neteiktu citādi, ka tas būtu pēc tam bezjēdzīgi, bet lai nu kā mēs samazināsim pēc tam mūsu, mūsu balsojuma svaru. Ekot kungs, lūdzu. Mēs tagad varam teikt, ka ir šis labs priekšlikums, varam to izmēģināt, jā, zinām, kā pirmdien vakarā arī Strasbūrā komiteju darbs būs blīvs, bet mēs varam vienoties to mēģināt darīt, bet nu, tā iespēja būs ierobežot, jo NV balso pirmdien vakarā, nezinu tieši cikos, bet varbūt varam nobalsot pirms tam, līdz ar to es varu lielā mērā atbalstīt Lička kunga sacīto. Es īsti nezinu, vai plānošanā tas ir iespējams, bet nu, jānoskaidro. Alors on va tout faire pour... Jā, darīsim visu, lai nobalsotu par jūsu ziņojumu pirms NV komiteja balso. Ah, e. Atbildīgā komiteja ir ITRE, bet jā, pirms tam notiek balsojums arī NV komitejā. Lai nu kā, Ekot kungs, lūdzu sazinieties ar sekretariātu, mēs raudzīsim, kad tieši mēs varētu balsot par jūsu ziņojumu. Liels paldies! Labi, turpinām! Lūdzu, tie, kuri vēlas pamest zāli, dariet to klusumā. Turpinām viedokļa apmaiņa ar DJ Move par mobilitātes pakotni un diviem konkrētiem aspektiem - iekšējais tirgus, sociālais aspekts. Ceux qui veulent sortir. Lūdzu, tie, kuri pamet zāli, to dara klusumā. Lūdzu. Voilà, c'est mieux. Alors. Labi. Kā jūs zināt, komisāra Bults plenārsēdē 31. maijā, kā arī transporta komitejā 19. jūnijā uzstājās šo jautājumu. Tagad apmainīsimies viedoklim ar uh, Um, DG Move, un tad arī būs uh, tikšanās ar ekspertiem. 16. oktobrī arī tiksimies ar Empul komiteju, un 22. un 23. novembrī būs uzklausīšana. Debātes palīdzēs mūsu referentiem sagatavot uh, viņu ziņo projektus janvārī. Iesaku debati sadalīt divās daļās. Sāksim ar sociālajiem aspektiem un tirgus aspektiem, pēc tam turpināsim ar uh, uh ceļu nodevām. Tādējādi gribētu dot vārdu Werners kundzei. Labdien, Werners kundze, vai jūs nevēlaties varbūt mums pievienoties šai tribīnē? Gribat palikt tur labi? esat no DG Move, un tad uh, jūs iepazīstināsiet mūs īsumā ar iekšējo tirgu un uh, sociālajiem aspektiem. Tātad pār uh, auto vadītāju nosūtīšanu par izīrētiem transporta līdzekļiem. Jums maksimums ir desmit minūtes. Tālāk vārds būs referentiem, ēnu referentiem, un arī tad varēs izteikties visi, kuri vēlas uh, par šo runāt. Šis jautājums ir ļoti politisks, ļoti daudz no mūsu kolēģiem vēlas izteikties. Tad, nu, ātri aicinu pieteikties, kad vēlties runāt, un mūsu rīcībā ir apmēram mazākā divas stundas par šo likumdošanas priekšlikumu. Tādēļ aicināšu kolēģus ap aprobežot o, savu sakāmo, lai tas nebūtu pārāk garš, lai mēs varētu dzirdēt atbildes. Pats Verners kundzei īsumā desmit minūtes lūdzu iepazīstiniet mūs ar saviem priekšlikumiem. Lūdzu, Verners kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es te labi jūtos e, šajā rindiņā, jo man blakus ir kolēģi, kas strādā pie dažādajiem priekšlikumiem. Šodien esam te, lai konkrēti atbildētu uz jūsu konkrētiem detalizētiem jautājumiem. Kā jūs zināt, e, ceļa iniciatīvas pieņēma komisija 31. maijā. Tā ir daļa no plašākas pakotnes. Europe on the Move e, tīra konkurētspējīga savienota mobilitāte, komisija šeit vēlas plaš, um, izvērst skatījumu un skatīt um, sauszemes transporta jautājums kopumā. Zinām, ka tur ir daudz izaicinājumu, ir daudz pārmaiņu, ko ievieš jauna biznesa modeļa tehnoloģijas, kas padara mobilitāti ilgspējīgāku, bet ir arī potenciāls radīt jaunas nevienlīdzības. Līdz ar to tas ir mūsu interesēs raudzīt, kā darbojas šie biznesa modeļi, kāda ir izaicinājumi, mobilitāte mainās, ļoti fundamentāli mainās, un tas viss notiek arī mūsu uh, Mm, mērķu kontekstā, lai sasniegtu, mazinātu klimata izmaiņas un lai arī būtu strādājušiem draudzīgāki sociāli apstākļi. Mēģinām šeit nodrošināt līdzsvarotu pieeju, tas ir cieši saistīts arī ar tirgus un sociālajiem aspektiem, kam jūs lēmāt atvēlēt pirmo mūsu diskusiju kārtu. Šeit galvenais mērķis ir veicināt efektīvu konkurētspēju iekšējo tirgu, kā arī nodrošināt uh, taisnīgus darba apstākļus sauszemes transporta strādājošiem īpaši jau autovadītājiem, gribam sasniegt vidas mērķus, um, izmantojot draudzīgāku infrastruktūru, kā arī iekļaujot nozarē digitalizāciju. Par to runāsim otrajā debašu kārtā. Runājot par sociālo iekšējā tirgus daļu, šeit ir steidzami risināmi jautājumi. Um, tas nedarbojas tik labi, kā mēs to gribētu. Mēs vēlamies, lai tiktu pieņemti pēc iespējas vairāk priekšlikumi līdz mm, Eiropas parlamenta vēlēšanām 19. gada jūnijā, tad nu arī mēs arī esam interesēti ļoti raitā procesā. Pirms runāju par būtību, gribu minēt, kā ir vēl vesels iniciatīvu klāsts. Uh, otrā mobilitātes pakotnē pašlaik iecerēts, ka komisijas darba kārtībā tas parādīsies 8. novembrī. Ir vairāki likumdošanas, sekundārie likumdošanas un nelikumdošanas uh, priekšlikumi, piemēram, tīro transporta līdzekļu direktīvas pārskats, kur mēs vairāk koncentrējamies uz valsts iepirkumu, tad arī autobusu tirgi, tirgi lai būtu arī alternatīvas individuālā transporta līdzekļu izmantošanai, tad arī ir rīcības plāns alternatīvai degvielai, lai vairāk arī iz, izvērst arī uzlādēšanas uh, punktus. Uh, Tad arī vairāk ir sekundārās likumdošanas par standartiem, alternatīvās degvielas uzpildes infrastruktūrai, kā arī degvielas cenu salīdzināšana. Un visbeidzot, zinu arī, ka daudz no jums tas interesē ir kombinētā transporta direktīva, kam ir tieši saistība ar kabatāžas regulu. Tagad daži vārdi par galvenajiem mūsu priekšlikuma elementiem un izteikšos samērā īsi par kabotāžu. Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot noteikumus, lai tos būtu vieglāk īstenot. Mūsu mērķis nav vēl pa, uh, vairāk paplašināt vai noslēgt tirgu. Esam ļoti uzmanīgi uh, raudzījuši, lai rastu pareizo līdzsvaru. Tas viss, protams, ir mūsu ietekmes novērtējumā. Tad arī mēs risinām paskastīšu kompāniju problēmu, kur kombinējam to, ka stiprinām kompānijas izveidas kritērijus, lai varētu darboties uh, konkrētā valstī, kā arī mēs mēģinām palielināt sadarbību starp dalību valstīm, lai nodru, tiktu nodrošināts kontrols un uzraudzība. Tad arī piedāvājam arī vieglos komerc transporta līdzekļus iekļaut šajā noteikumu darba laukā. Tad arī mēģinam to visu kalibrēt, lai tas nebūtu pārāk smagnēji. Tomēr ir jāparedz arī minimālā profesi profesionalizācija šajā nozarē bija ļoti daudz. Um, um arī sūdzību par to, ka tiek izmantotas um, šie vieglie komerctransporta līdzekļi, lai apietu uh, prasības, kas ir smagajiem transporta līdzekļiem. Uh, Tad arī mazinām šķēršļus, lai labāk varētu pielāgot kapacitāti dažādām variācijām, kas atkarīgs no sezonām. Tad, lai nodrošinātu juridisko paredzamību, lai būtu labi darba apstākļi, mēs arī precizējam to, ka autovadītājiem um, ja, arī attiecīgā paredzētā tam vietā ir uh, jāatpūšas šīs sarunas jau ir uzsākušās padomē, diezgan tālu tikušas citas starpā. Jārunā arī par drošiem stāvlaukumiem, stāvvietām kā daļai no uh, iespējamiem risinājumiem. Van Dālen kungs, viens no deputātiem, arī piedalījies 17. gada budžeta finansēs, lai varētu izstrādāt nepieciešamo pētījumu, un šis ir īstais laiks, lai paredzētu finansējumu. Tad piedāvājam arī izmaiņas. Uh, uh, iknedēļas uh, atpūtas periodos, arī nā, jauns noteikums autovadītājiem atgriezties mājās, lai tādējādi palielinātu autovadītājiem kompānijām elastību, lai viņi varētu organizēt braucienus, jau uzlabojam tādējādi arī darba apstākļus arī, lai autovadītājiem būtu labs dzīves uh, šis balans, uh, lai arī ceļi būtu drošāki un šīs profesijas būtu pievilcīgākas, jo dažas valstis cieš no tā, ka nav pietiekami daudz autovadītāju. Tad ir specifiski nosacījumi arī, lai piemērotu slavenos uh, darbinieku nosūtīšanas noteikumus īpaši attiecībā uz transportu nozari. Nu, mums te nav šaubu par to, ka nu, darba nosūt, darbinieku nosūtīšanas direktīva piemēroja jādarbojas arī transporta nozars darbiniekiem. Tur ir, protams, specifika. Esam paredzējuši ļoti vieglus administratīvās prasības, kas ir tieši mēr, domātas šai nozarei, un tad visbeidzot īstenošana, administratīvā sadarbība, kas ir ļoti svarīga starp nacionālajām kompetentām iestādēm. Un šai kontekstā mudinām arī izmantot digitālo dokumentu digitālos dokumentus. Tas samazinās administratīvās izmaksas un uzlabos arī kontrolas. Tas viss ir ļoti svarīgi, ir arī iespaidīgi skaitļi par to, kāds būtu administratīvais sloks 3 līdz 5 miljārdi 15 gadu laikā. Un tālāk par procesu daži vārdi. Priekšētāji atgādināja, jā, komisāra Bulcināts klajā ar šie priekšlikumiem plenāru sēdē. Tieši tāpat dienā, kad komisija pieņēma šos priekšlikumus dažas nedēļas atpakaļ, jums bija arī iespēja uzdot jautājumus mūsu ģenerāldirektoram. Tad arī bija vairākas iespējas tikties ar referentiem un arī iepazīstināt ar priekšlikumiem asistentus. Uh, Pārtīja personāli mēs gandrīz tagad ikdienas sazināmies ar parlamentu dažādos līmeņos, lai varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Padomē Man tiešām jāatzīst Igaunijas prezidentūras paveiktais par to, kā viņi ir uzsākuši ļoti intensīvi darbu, ir ievērojami jau pavirzījušās sarunas uz priekšu sociālajā aspektā, iekšējā tirgu, par dažiem visaptvarošiem ziņojumiem, par ko runās vēl padome arī transporta ministra sanāksmē 5. decembrī. Progress ziņojums uzskatām arī palīdzēs pieņemt vispārējo pieeju jūnijā Bulgārijas prezidentūras laikā. Pēc tam es domāju, ka padoma būs gatava trialogiem. Prezidentūra decembra padomē ir organizējusi orientācijas debātes par ceļu nodevām, kur sarunas ir pavirzījušās uz priekšu nedaudz lēnāk. Tad ir arī kompromisa priekšlikumi no dalību valstīm dažās jomās, piemēram, tātad um, uzņēmumu izveidas nosacījumi, pastkastīšu kompānijas, tad arī vieglā komerc transporta līdzekļi, lai labāk kalibrētu priekšlikumu, labāk izmanto tahogrāfus, kā arī um, labāk nodrošināt sadarbības starp dalību valstīm. Nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka citi jautājumi kā kābotāža, piemēram, tiek diskutētas daudz intensīvāk. Uh, Taču atmosfēra joprojām ir konstruktīva un jau redzam, ka mēs nāksim klajā radošiem risinājumiem, kā atrisināt sistemātisko kabotāžas problēmu par sociālo sfēru un priekšlikumiem. Šeit ir arī kopsaucēji, piemēram, par gulēšanu kabīnēs un par atgriešanos mājās. Arī tur ir jau kopsaucējs ar dalību valstīm par sociālajiem aspektiem. Tagad galvenais akcents ir uz padomes eh, diskusijā par vispārējo darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Šīs sarunas notiks EPSCO sanāksmē 23. oktobrī. Vakardien arī bija korepērā sarunas. Tad mēs te redzam divas ļoti spēcīgas dalību valstu grupas. Nu, lūk, tad ir arī prieks mums būt eh, šeit visai kuplā skaitā, lai varētu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un lai arī jūs kā atbildīgai komitei sadarbībā ar NV un MPL komitejām, lai mēs varētu uzsākt konkrētas konstruktīvas diskusijas. Gribu atgādināt, ka komisijas mērķis ir pieņemt pēc iespējas vairāk likumdošanas priekšlikumu. Par to vajadzētu vienīt vienoties līdz šī parlamenta sasaukuma beigām. Eh, prezidents Junkers savā vēstulē, mm, kas nosūtīja kopā ar eh, runu par sārunu, tad runu par eh, situāciju, tad to pieņemt vispēc iespējas ātrāk. Laika ir maz. Uh, darīsim visu, ko varēsim, lai atbildētu jūsu jautājumiem šodien. Ja nē, varam atbildēt rakstiski, lai sniegtu visas detaļas. Lielas paldies! Merci beaucoup! Pour... Un liels paldies par šo prezentāciju. Tā ir ļoti plaša un nu, vienlaikus eh, būtu nepieciešams to vēl padziļināt. Tajā pašā laikā mums nav ārkārtīgi daudz laika. Došu vārdu visiem tiem, kas ir pieteikušies runāt. Un sāksim ar Digrandes kungu. Liels paldies, priekšsētājs kundze. Šodien ir Spānijas diena. Man, eh, es gribētu būt tagad būt Spānijā, bet nu esmu šeit un strādāju šeit. Neliels vēsturis atskats liberālās Spānijas konstitūcija tika pieņemta 2012. gadā, un tur tika teikts, ka visi Spāņi uh, ir uh, vienoti. Tajā pat laikā te notiek arī tas pēc transportā, ko mēģinām panākt šeit, uh, šajā pakotnē. Tātad uh, integrēts intermodālos transportu, sociālā vienlīdzība, kā arī darba apstākļu uzlabošana, samazinot transporta radītās emisijas, kā arī uh, ārējo izmaksu internalizāciju. Mums mm, šie mērķi liekas cēli un labi, bet pēc tam, protams, ir jāskata detalizēti konkrēti jautājumi. Un te mēģināšu izteikties īsi. Mēs varam atbalstīt uh, elastību iknedēļas atpūtā, ko to paredz komisija, taču uh, komisija paredz atpūtu kābīnē, un tas mums rada lielas šaubas. Mums šķiet, ka Ir mm, tātad nepieciešams atbilstīga vieta, kur cilvēki, autovadītāji var atpūsties. Tad, piemēram, varētu izmantot arī viesnīcas, un ir tomēr arī viesnīcas, kas dažkārt ir sliktākā stāvoklī nekā transporta kabīnes. Ko par to domā komisija? Tad arī par uh, darba apstākļiem nevienmēr tie ir piemēroti un samērīgi. Arī par darbinieku nosūtīšanas direktīvu tā ir izstrādāta, lai atrunātu šo darbinieku apstākļus, uh, kas strādā ārvalstīs vairākus mēnešus. Bet uh, to piemērot transporta darbiniekiem, tas īsti nav samērīgi. Tālāk par šo profesionalizāciju. Uh, Tagad komisija vēlas piemērot šos noteikumus uh, arī mazākiem transporta līdzekļiem, 33,5 uh, tonnas. Tomēr tas, eh, mūsuprāt, ir nesamērīgi. Mēs gribētu zināt, kādēļ viegliem komerc transporta līdzekļiem jūs gribat piemērot šos noteikumus un visbeidzot vispārīgs apstiprinājums. Uh, arī tāds politiska rakstura, bet nu, tas dar šim brīdim ir jābrīdina komisija par to, ka visi šie kopīgie priekšlikumi mobilitātes pakotnē nozīmē, ka pasliktināsies konkurēt spējas noteikumi, tur būs zaudētāji un ieguvēji, uzvarēs bagātākie, zaudēs perifērās valstis, nabadzīgākās valstis. Uzskatām, ka priekšlikumiem būs asimetrisks, asimetriska ietekme, tie būs netaisnīgi Turpināsim strādāt pie šīs pakotnes. Lielas paldies! Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Nilton kungs, vārds jums! Paldies priekšsādātājiem. Es uh, atsaukšos uz Junkera kunga teikto. Viņš vairākas reizes teica, ka Eiropas Savienībām mums uh, nevajadzētu būt sociālajam dempingam, un tas ir ļoti labs izējas punkts. Kad jūs strādājat pie šāda veida temata, tas ir labs izējas punkts, un šī iemesla dēļ man ir neliels satraukums, kad runājam par biznesa modeļiem. Varētu būt tā, ka Vienkārši tiek izvēlēti labākie noteikumi, kāda ir dažādās valstīs. Uzņēmumi tad izvēlas tās valstis, kur ir zemākas nodavas vai zemākas izmaksas. Un tāds sociālais dempings, un mums ir jācenšas cīnīties pret to. Un es tagad uh, īpaši arī skatos uz šīm paskastīšu kompānijām, kā priekšlikumu varētu uzlabot saistībā ar tieši šiem aspektiem. Un tad par kabotāžas noteikumiem. Nav pat eh, tik lielas atšķirības, vai septiņas, desmit, divas dienas. Svarīgākais ir tas, vai ir iespējams to visu izsakot, uzraudzīt, vai tas ir īstenojams. Komisija piedāvā to, ka dalību valstīm būtu jābūt par to atbildīgam. Tas, uh, Nu, to, protams, mēs atbalstam, bet mums ir jāpadara dzīve vienkāršāka, lai būtu iespējams to visu realizēt. Mums ir digitāli tahografi, um, transporta līdzekļos, kas uh, atbilstīgi darbojas un tādējādi mm, ir vieglāk veikt pārbaudes, uzraudzību. Un tāpat arī tas būtu vieglāk mm, cīnīties ar tiem, kas pārkāpj noteikumus. Uh, Kabotāža ir problēma, kas ir jārisina, mums kaut kas šajā ziņā ir jādara, ja vēlamies eh, pieņemt Junkera kunga izaicinājumu par to, ka eh, jāatbrīvojas no sociālā dempinga. Tad par direktīvu man ļoti patīk kombinētie transporta risinājumi ar dažādiem reģioniem apkārt Eiropai. Nevar atrast labus risinājumus, bet tirgus pats uh, Mm, to atrisina. Nav nepieciešama direktīva. Mēs redzam, kas notiek apkārt Eiropā, mēs redzam kombinēto transporta līdzekļu direktīvu un, mm, un, un ir centieni apiet kabatāšas noteikumus. Un visbeidzot, mm, par šīm kontrolēm un uzraudzību tas ir ļoti svarīgi, neatkarīgi no tā, kas ir teikts noteikumos. Priekšsēdētāji, liels paldies! Tagad Zils kungs. Well, it's, uh... Es domāju, ka nav nemaz tik daudz cilvēku šobrīd zālē, lai padziļinātāk izdiskutētu šo tēmu. Tomēr visu pirms es vēlētos pateikties komisijai par skaidrojumiem un arī gaidām par to, kā padomu virzīsies uz priekšu. Šajā svarīgajā dosjē es nedomāju, ka tur būs lielas atšķirības. Uh, sociālo jautājumu ziņā no padomas puses, kā to komisija arī aprakstīja, ka būs divas eh, valstu grupas, bloki, tāpat arī deputātu grupas eh, būs eh, attiecībā uz šīm tēmām, un tā ir svarīga problēma. Mans ilgtermiņa mērķis. Tas gan nebūs saistīts ar mobilitātes pakotni, bet tas būtu tāds, ja vienotais tirgus ir ja vienotais tirgus. Uh, un pat šī kabotāšas definīcijas ir nepareizi. Ja jūs runājat par vienu vienoto tirgu vai 28 atsevišķiem vienotiem tirgiem, tad sociālo noteikumu ziņā, iespējams, ir jāiz, jānosaka kāda minimālie sociālie nosacījumi, un tad varbūt vienkārši konkurēsim. Un tas tāds ilgtermiņa skatījums mums neizdosies ar šādu filozofiju iziet cauri uh, šī. Un es aicināšu kolēģus tiešām saprast to, ka mēs varam uh, sūtīt signālus. Nu, tā sanāks, ka mēs sūtīsim signālus, ka mēs esam ļoti dažādos viedokļos mm, kaut ceļu tirgus jomā. Mums būs eh, mazāk kopīgo lietu, piemēram, arī mm, par šo um, apmešanās vietu, home, vai tas ir, vai, mā, vai te ir runa par paša uh, um, vadītāja um, šo kravas auto, vai arī um, runa ir par kaut ko citu, kur um, šis um, autovadītājs atrodas, um, neatkarīgi no tā, kas ir rakstīts viņa pasē. Nu, tas ir tāds koncepts, kas nav īsti ticis atrisināts un atbildēts no priekšlikuma sagatavotāju puses. Varbūt padomas darba grupās ir uh, skaidrāka situāciju, tomēr es mm, tādu skaidru atbildu uz šo jautājumu nesmu saņēmis. Mm, es domāju, ka šajā brīdī tas tad būtu viss no manas puses, ko vēlos teikt, bet eh, nu, turpināsim runāt un sādarboties, lai atrastu labāko iespējamo kompromisu par šo tēmu. Tad nodarbinātības komitejā izmanto parlamentu uh, Mm, šo apsvērumu punktu norīkoto darbinieku direktīvā, un ja tas tādā mm, sastāvā nonāks plenārs sesijā, tad apsvērumu punkti nebūs likumīgi, tā? Jā, tā sanāk. Un tad beigu beigās mēs radām apjukumu iesaistītajām pusēm, jo mēs debatēsim par mobilitātes pakotni, uh, pēc kāda brīža, un labākajā gadījumā mums izdosies to noslēgt līdz sasaukuma beigām, bet pa to laiku nebūs juridiskās paļāvības skaidrības. Ja parlaments noslēgs darbu pie, vai parlaments noslēgs darbu pie norīkoto darbinieku direktīvas, jo nu, no dažām dalībvalstīm būs politiskais spiediens, un šī norīkoto darbinieku direktīva, tur darbs varētu drīz noslēgties, bet, nu, no, Nu, ir šīs neskaidrības. Šobrīd ir apsvērumu punkts šajā norīkoto darbinieku direktīvā. Paldies, Zils kungs, Telečkas kungs. Paldies, priekšsēdātāji, kolēģi. Mēs visi zinām, ka mums iespējams ir viens no svarīgākajiem likumdošanas dokumentiem mūsu priekšā. Uh, Mēs visi arī zinām, ka tas ir politiski ļoti jutīgs jautājums, tehnisks jautājums ar būtisku ietekmi. Mēs te runājam par tirgu un sociālo dimensiju un arī par nodevu piemērošanu. Mēs visi zinām, ka Mums ir visai atšķirīgi viedokļi ne tikai padomē, bet arī parlamentā. Te pašā laikā, kamēr mēs nesam vēl uh, pievērsušies apspriedēm komitejās. Ir dalība valstis, kuras pieņem individuālus pasākumus no savas puses, un to tad varētu uztvert kā pagaidu situāciju. Tomēr mēs zinām, ka tas atstāja ietekmi arī uz pašu dalību valstu pozīcijām un arī zināmā mērā ietekmē to, kāds būs mūsu pārunu iznākums. Tad nu, es vēlētos uh, teikts tā, pirms sniedz turpmākos eh, komentārus. Pirmkārt, es aicinātu un sagaidītu to, ka komisija ved pārunas ar tām valstīm, kuras jau ir ieņēmušas vienpasējus vai pieņems vienpusējus likumdošanas pasākums, un tad nu, tāds aicinājums, lai uh, tiešām būtu izdarīts spiediens un uh, lai būtu arī mm, nodrošināta kvalitāte likumdošanai, pie kuras nonāksim. Ja mēs runājam par sociālo dempingu, šo vienoto tirgu, tas ir otrais komentārs, katrs saprot citādu sociālo dempingu, visi varbūt arī atšķirīgi izprot vienoto iekšējo tirgu. Mums ir jāgūst panākumi, un ja mēs vēlamies nonākt pie paredzamās, godīga juridiskās atvara, tad mums. Uh, ir mm, politiskajās grupās jāmeklē kompromiss. Pretējā gadījumā būs ļoti garš balsošanas saraksts ar lielu skaitu uh, grozījumu, un tad beigās sanāks tāds hibrīdrisinājums. Ir skaidrs, ka te ir protekcionisma gadījumi, bet ir arī tādi gadījumi, tas jāatzīst, ka uh, ir mm, tāda kompānija, kas varētu pat nebūt no centrāla austruma Eiropas, bet varētu būt franču vai nīderlandiešu kompānija, un, un nu, tur varētu būt tādas eh, kravas mašīnas, kas dodas uz citām eh, dalību valstīm eh, nedēļu garumā, un um, vadītājiem ir jāguļ stāvvietās. Tas ir tāds vien, viena galīgā situācija. Otra galējā situācija, ka mēs varētu uh, mums varētu būt kārdinājums kropļot šo iekšējo tirgu, un dažām dalību valstīm tāda doma ir, un abas šīs situācijas ir ļoti bīstamas, tas ietekmēs ne tikai transporta jomu, bet arī citas e, ekonomiskās e, dimensijas dalību valstīs. Tad vēl dažas lietas. Ir skaidra nepieciešamība pēc e, tā, ka jāmaina. Ja atpūtas laiks, jā. Bet eh, šeit eh, piedāvātais atkal ir eh, tāds, ka mēs redzam virknī izplūdušu definīciju. Nevienmēr tās pamato atbilstīgs ietekmes novērtējums, piemēram, A mm, posma beigās piemēram, noteikta uh, perioda beigās, uh, pašam vadītājam ir jāatgriežas, bet uh, šai smagai mašīnai nē, vai otrādi. Nu, īstenībā to varētu mm, dažu stundu laikā atrisināt, izmantojot flexbus. Nu, tas tāds viens piemērs gadījumam, kad mums jāpievērš uzmanība. Tad šie stāvvietu laukumi. Nesaprotu priekšsēdētājs, tagad esmu izsmēlis savu runas laiku, bet nu, mums vajadzētu būt nopietnai diskusijai par mobilitātes pakotni, vai arī tad mēs vienkārši izteiksim dažus vispārīgus komentārus. Manuprāt, vajag būt šim nopietnajiem deb debatēm. Un tad vēl viens piemērs par kabotāžu. Atkal, ka ir eh, samazināti šie skaitļi nav stāvvietu laukumu un tā tālāk un tā tālāk, bet kopumā pakotne ir visai laba, bet ar vairākiem tiešām problemātiskiem punktiem. Tad es vēršos pie jums visiem, ka mums jābūt politiskajai drosmei izdarīt tādu nelielu spiedienu uz visām pusēm, lai parūpētos, ka pakotne ir laba, Uh, transporta uh, jomā un arī, lai būtu operatori apma, apmierināti, un kamēr tas tā nebūs, tad es arī nākušu klajā pats ar saviem priekšlikumiem. Un es pats strādāju ar referentu un ar daudziem citiem kolēģiem, bet, nu, lūdzu, būsim saprātīgi un būsim atbildīgi. Olas, paldies, Teličkas kungs! Es pati kā līdz referentē arī Mm, izteikšos un teikšu tā, beidzot mums būs mobilitātes pakotne, kur eh, sociālā dimensija neļaus mums izlikties, un eh, Teličkas kungs jūs pareizi teicāt, ka problēmu nav, jo problēmas ir un eh, risinājumi ir jāroda. Visi runāja par sociālo dempingu. Es atgādināšu, ka sociālais dempings ir Eiropas projekta uh, Eh, inde, un tad mums vajadzētu tiešām eh, panākt eh, progresu sociālajā jomā. Mērķis nav mm, savstarpēji sarīdīt vai likt konkurēt darba ņēmējs, mm, bet jautājums ir par to, kā mēs kopīgi aizstāvam šos Eiropas darba ņēmējus kopumā. Nu, tā ir pirmā lieta, un tad komisija sāka, ka Nu, lūk, ir pielikts punkts pastkastīšu uzņēmumiem. Visi piekrīt šajā komitejā tādā ziņā, ka, nu, tad beidzot, kā tas vispār bija iespējams tik ilgi, nu, mēs sakam, ka ķersimies kārtīgi šī jautājuma risināšanai, un ja daži uzņēmumi atļāvās atvērt viltus filiālis dažās dalību valstīs, tad ir jāņem vērā, ka upuri jau vienmēr ir tie paši. Uh, Tie ir darba ņēmēji, kurus, e, kuri tiek eksploatāti, viņiem maksātas zemas algas un darba apstākļi mm, e, netiek e, nodrošināti. Tātad tas ir tiešām tāds pirmšķirīgs jautājums par pārbaudēm, un ja mēs runājam par pārbaudēm, tad ir uh, tās jāsavieto ar sankcijām. Par sankcijām mēs neko daudz nedzirdam no jūsu puses. Un es redzu dažas uzņēmumus, neminēšu vārdā, pat arī šeit Beļģijā tāda ir, ka, nu, kādā brīdī tomēr arī šiem sodiem jābūt spēcīgiem, stingriem, lai eh, viņi neatkārtot savas darbības. Otra lieta ir kabotāža. Šobrīd kabotāža ir atļauta maksimāli Nu, trīs reizes septiņu dienu laika posmā starptautiskos um, uh, gā, uh, maršrutos uz uh, kabotāžas valsti. Un es nesaprotu, kāpēc komisija vēlas samazināt šo atļauju uz piecām dienām un kāpēc neparedzēt kādus ierobežojumus. Un kāpēc tad es tā saku? Jo ja piecu dienu laikā šie mm, braucēji veic eh, šīs eh, operācijas, un tad, tā, tad jā, tā ir liberalizācija, bet eh, galvenokārt mēs aizmirstam par darba apstākļu nodrošināšanu, un jo īpaši par satiksmes drošību, jo, ja vadītājam ir ātrāk jābrauc ar ierobežotu operāciju skaitu, tad jo vairāk uh, aktualizējas eh, ceļu satiksmes drošības jautājums. Un tad, nu, lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc šodien eh, šis eh, jautājums par ierobežojumu vairs nepastāv. Otrakārt, par pārbaudēm. Jā, nu, tahigrāfi ir brīnišķīgi, bet 2040. gadā tam vairs nav nekādas jēgas, jo vai nu tad ir tahogrāfi no 2020. gada, kad būs pārunas noslēgtas par eh, dokumentu, vai arī tad tam nav jēgas arī jautājums par pārbaudēm. Nu, eh, te nevajag balstīties tikai uz tehnoloģijām. Vienā brīdī jādomā arī par īstenošanu. Jā, nu es atvainojos, es te ļoti aizrāvos, gari runāju. Jo, kāpēc gan eh, neizveidot eh, Eiropas eh, kontroles aģentūru ar Eiropas inspektoriem, pirms tam bija muitnieki, kāpēc nevar būt darba pārbaudītāji, kas tad konkrēti praksē pārbaudītu notiekošo kapacitātes spējas ir? Nu, jā, es runāju par aģentūru, nu varbūt jārunā par korpusu, korps. Nu, es pārāk gari nerunāšu, jo jau esmu aizrunājusies un dodu vārdu Pīteram Lungrenam. Tack för det. Till skillnad från medlemmarna i... Nu, ne tā kā mm, kolēģi no DigiMove, es pats eh, esmu profesionālis bijis kopš 1994. gada. Esmu vadījis kravas mašīnu, uh, Nu, un esmu redzējis, kā tirgu darbs notiek līdz 1995. gadam, kad Zviedrija nolēma pievienoties Eiropas Savienībai. Un esmu ļoti vīlies par to, ka Eiropa nav pastiprinājusi konkurētspēju, gluži pretēji ES noteikumi ir sagrāvuši konkurētspēju, pieļaujot to, ka ir kravas mašīnas, mm, kur kurus vada vadītāji ar zemām algām, viņi saņem uh, algu, lai un strādā legāli. Nu, un, un ja notiek kabotāžas vienkāršošana. No septiņām dienām laika posms tiek samazināts uz piecām, un uh, izskatās, ka jums ir grūti aizskaitīt līdz trīs, nu, nu no tā vajadzētu atbrīvoties tirgu. Mm, jāspēj skaitīt nedaudz labāk, kā jūs to darāt. Un tā ir liela kļūda, kad Eiropā izveidoja kabatāžu direktīvu. Un milzu kļūda bija tā, ka jūs neko neminējāt par to, kas tad notiek pēc kabatāžas izmantošanas, ka pēc tam kravas mašīnai ir jāatgriežas savā uh, valstī. Un ja šis teikums būtu pareizs bijis jau no paša sākuma, tad nebūtu jāsēž un jācenš to izlabot. Un kas tikai um, audzē šo milzu, milzi. Un man nav uh, tādu lielu cerību jaunajā direktīvā, ka tā viss atrasinās, kas tad parūpēsies par to, ka tas viss darbosies, vai tie būs policisti vai uh, nodokļu iestādes neviens to īsti nezina. Tīri organizatoriski arī jāpadomā par to, un, nu, lai to visu pareizi norganizētu, būs nepieciešams daudz laika, un vajag mm, rīkoties jau tagad. Kom, kombinēta transporta līdzekļu direktīva vienkārši būtu. Um, nebūtu jāpieņem, nu tas ir nepie, neiespējami, policija nevar to izkontrolēt. Un te ir teksts, kur teiks, ka transports ir jānodrošina līdz vistuvākai atbilstošākai vietai. Kurš tad noteiks, kas ir viss šī atbilstošākā vieta, appropriate place? Jūs vienkārši atverat durvis ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem. Un to vajadzētu iekļaut normālā kabotāžas direktīvā. Nav nekāda pamata šādam kombi direktīvai. Un es redzu, ka šie noteikumi manā valstī tikai ir sagrāvuši tirgu, ir pavērtas iespējas jauniem priekšlikumiem, un šis brīvais transports piecām dienām, un tas, ko jūs esat padarījuši, ir tikai pasliktinājuši apstākļus ilgu mar, garu maršrutu trans, pārvadājumiem. Jo krāvas mašīna var šķērsot robežas vairāk kārtīgi un veikt piegādes dažādās pilsētās piecu dienu laikā, jo nav ierobežojumi transakciju skaitam, un tad tiešām ir ļoti daudz veidu, kā to visu mm, padarīt ciešāku, skaidrāku likumdošanu, un jūs redzēsiet, kāds būs sakas šis nedēļas atpūtas periods, nu tad tiešām varat sapņot par to, ka vadītāji dosies uz viesnīcām un tur gulēs. Vadītājiem nepatīk pamest savu kravas mašīnu, viņi par to jūtas atbildīgi. Cik tad daudz eh, viesnīcu jūs esat redzējuši, kas varēs uzņemt eh, braucējus ar 40 tonnīgām eh, kravas mašīnām? Un te ir tāds teksts, kas ir pilnīgi atvērts dažādām interpretācijām, un tas pilnībā sagrauz tirgu. Uh, Lielas paldies, eh, Ungrēna kungs, lūdzu centieties eh, ievērot runas laiku, jo pretējā gadījumā otrā daļa, kas eh, arī veltīta ļoti svarīgām tēmām, vienkārši netiks uzklausīta. Nu, tāpēc lūdzu iekļaujieties trīs minūtēs maksimāli. Vandekampa kungs, vārds jums. Voorzitter, dank u zeer. Twee minuten, zei u? Drie minuten. Paldies, es centīšos iekļauties uh, divās minūtēs. Trīs minūtes patiesībā ir ļoti garš laiks. Nu, lai nu kā liels paldies! Esmu braukšanas un atpūtas laiku direktīvas referents un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu viedokļa apmaiņa par šo tēmu šorīt. Man ir septiņi galvenie komentāri, kurus vēlētos izteikt. Pirmkārt, jautājums par mīģiedarbību un sasaistis starp dažādiem failiem, pie kuriem strādājam komisija, padome un parlaments. Uh, Šīm iestādēm ir jāparūpējas par to, ka mums ir visaptvaroša pieeja šeit. Pretējā gadījumā mēs nonāksim pie absolūti katastrofālas situācijas, un referentiem un ēnu referentiem ir jāsaglabā mm, ciešs kontakts, saziņa, lai būtu konsekvences. Man ziņojums attiecas uz stāvvietām un stāvlaukumiem. Tā ir liela problēma. Mēs nevaram aizliegt cilvēkiem gulēt kabīnēs, ja viņiem nav citur, kur uh, palikt. Un komisijas priekšlikumi no šīs skatpunkta ir pārāk vāji. Jūs nevarat teikt un pateikt, kas ir jādara, ja jūs nenodrošinat nepieciešamos apstākļus, vietu, kas tam paredzēta. Un priekšsēdētāji jau teica, ka ir jābūt konsekvencei, jābūt integrētai sociālai politikai, jo atbilstošā samaksa, labi darba apstākļi ir jāiekļauj šajā pakotnē. Es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to darītu. Es uzskatu, ka tahogrāfa jautājums arī ir problemātisks. Es piekrītu mm, tam, kas, ko teica priekšsēdētāji pirms brīža. Ja mēs domājam par 2030. gadu, nu tad tam nebūs jāgas. Es iesniegšu grozījumus, kas Mm, tā tad runās par desmit gadiem, un tāpat arī refit mm, vajadzētu domāt par tahogrāfiem, jāpadomā, kā mēs to noformulēsim, kā mēs to finansēsim. Es pats to atbalstu, tomēr man par to būtu jāapspriež arī ar kolēģiem detalizētākā līmenī. Es domāju, ka vieglie komerc transporta līdzekļi arī būtu jāaprīko ar tahogrāfiem, nedomāju, ka tas būtu tik sarežģīti. Un uh, arī Nu, pat eh, par konkurētspējas jautājumiem eh, Pīters Lungrens teica, ka tur situācijas ir tik ļoti dažādas un deputāti ir par to nobažīsies un eh, būtu šis cooling down periods par šiem neierobežotajām piecām kabotāžas dienām. Tāpat es domāju priekšsēdētāji, ka ir liels problēma jautājums par um, šo uzturēšanu, par uh, apkopi un uh, tas vairāk atbildības eh, noteikti gulsies tad uz eh, dalību valstu pleciem un klājiem. Antero, lūdzu, vārds jums. Obrigada, <clears throat> prezidente. Eh, agradecer, obviamente, em primeiro lugar. Paldies. Paldies, es gribētu teikt sākumā paldies komisijai. Paldies, ka šeit pirmajās diskusijās jūs esat skaidri runājuši par mobilitātes pakotni, un mēs visi esam šeit varējuši konstatēt, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, kompleks, ir daudz pozitīvu iezīmju, taču tas, ka šis jautājums ir tik sarežģīts, tas liek mums būt ļoti uzmanīgiem, lai runātu par visiem jautājumiem. Mēs runājam par iekšējo tirgu par vienoto tirgu. Mums jāievēro arī sociālai aspekti, tāpat arī izmaksas un nodevas. To nedrīkstam aizmirst. Ir ļoti būtiski, lai šie priekšlikumi ļauti mums diskutēt par noteikumiem. Daži ir saistīti ar tādu divpusēju pieeju un vajadzētu novērst to, ka dažas dalība valstis var uh, ieviest vienpusējus pasākumus, kas varētu kaitēt tam, ko mēs vēlamies mūsu vienotajam tirgumam. Ir ļoti nozīmīgi, lai šie mūsu plānotie pasākumi tiktu īstenoti. Tas ir tas ko mēs, kam mēs ticam, ko mēs piedāvāsim, skaidrus noteikums mobilitātes pakotnei, skaidru ieviešanas veidu un arī sociālo jautājumu risināšanu. Šī iemesla dēļ mēs nevēlamies radīt apgrūtinājumus maziem un vidējiem uzņēmumiem šie uzņēmumi veido lielāko daļu no pārvadājuma sektora. Protams, ka mums jāatbalsta ir uh, uzņēmumi, taču mūsu lēmumiem ir jābūt tādiem, kas ir arī īstenojami praksē. Un uh, uzsvēršu to, ka es kā referente uh, man uzticētajos jautājumos es gribētu uzdot uh, pāris jautājumus, uh, kas. Uh, vairāk skaidrātu nostāju citās dalību valstīs, piemēram, minimālais ilgums četri mēneši. Es nezinu, uz, kāda, uz kādas bāzes šis lēmums ir pieņemts, un arī uh, ietekmes novērtējums būtu jāvērtē, un tāpat arī jautājums, kā uh, tiek kontrolēts uh, šo četru mēnešu termiņš. Mēs uh, zinām, uh, ka kontrolējošas iestādes dažādās dalībvalstīs kontrolē dažādi, kas nozīmē, ka ir problēma ar uh, ieviešanu. Nākamais jautājums ir uh, īrēto automašīnu uh, reģistrēšana. Šeit nekāds uh, priekšlikums nav izteikts, vai 28 dažādie uh, veidi uh, tiek uh, paturēti Un nākamais sektora konkurētspēja un centieni to paaugstināt, taču dažas dalība valsts ir tādas, kurās liberalizācija ir pilnībā a, ap, a, notikusi, bet Rumānijā, Slovenijā a, nav nemaz a, tā notikusi. Līdz ar to nu, ļoti nozīmīgi ir šīs a, diskutijas turpināt. Paldies tagad Lukaševskas kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk laika, lai varētu izskatīt visu šo uh, dokumentu pakotni. Nu, nav iespējams to vienkārši uh, ātri pieņemt. Mums ir uh, jāpārtrauc uh, tā neliederīga izmantošana galu galā. Uh, Runa ir par to, ka patērētājiem arī jābūt apmierinātiem ar to, ko mēs šeit sasniegsim. Es gribu uzdot pāris jautājumus, un es gribu uh, jautāt uh, komisijai. Kā izskatās ar uh, uh likumdošanas aktiem? likās, ka tas, ko mēs darām, būs īpašā likumdošana, taču tagad liekas, ka nodarbinātības komiteja pārņems daļu no nosūtīto darbinieku daļas. Vai komisija varētu paskaidrot, vai jūs tas par to, lai viss tas iepaliek transporta komitejā, vai patiesi viena daļa no darba tiek nodota nodarbinātības komitejai? Nākamais jautājums runājot par kabatāžu. Ietekmes izvērtējumā 15 valstis esot apmierinātas ar šo risinājumu un pārējās tiek prognozēts negatīvas sekas. Un es gribētu teikt, ka tikai 2% no visiem um, transporta pārvadājumiem ir kabatāžas pārvadājumi. Un šeit um, ir daudz ierobežojumu vēl. Mēs runājam par tādiem faktoriem kā pārtraukt vidas piesārņojumu un citus. Ko tad īsti vēl, komisija vēlas uh, sasniegt, kāds ir mērķis eh, vidi aizsargāt, samazināt uh, tukšos pārbraucienus, uh, apmierināt dažas valsts un uh, sadusmināt citas. Un vēl tāda vispārēja piezīme, darbie kolēģi. Ja mēs uh, bārnīcā skatāmies, kas ir dempings, tas ir uh, pakalpojums vai prece, ko piedāvā zem uh, ražošanas cenas. Taču vēl ne, nezinu nevienu loģistikas uzņēmumi, kas piedāvātu pakalpojumu zem ražošanas cenas. Tas nemaz neeksistē. Līdz ar to šeit runa ir par konkurētspēju. Es zinu, ka daudz no jums saskars ar grūtībām to akceptēt, Taču es tiešām aizvien un aizvien atkārtoju to, ka ir dažādas attīstības iespējas dalību valstīs, dažādas izmaksas un dažādas cenas. Vai jums tas patīk vai nē? Es saprotu, ko jūs vēlaties sasniegt, taču sociālais dempings, nu to taču var ļoti skaidri definēt un pareizo definīciju vajadzētu šeit izmantot. Izabela Demonte, bet gribēju teikt, ka gandrīz otrā debašu kārta nebūs. Uh, mēs vienkārši aprobežosimies ar referentiem un referentiem. Es atvainojos, man žēl, bet esam jau iekavējuši par septiņām minūtēm. Arī nākamās debatas ir svarīgas, un tāpēc uh, ēnu referenti izteiksies Delmonte, tad Mitamburkungs, un tad Delikungs, un tad pārējiem uz otro kārtu. Un arī komisijai, protams, ir jādod iespēja atbildēt. Lūdzu, Delmonte kundze. No. Non, c'est le problème, c'est pas la voix des députés, c'est la rapporteur. Tātad referentiem ir jāizsakās par šo deputāti, izteiksies par uh, otrajām debatēm, otro debašu kārtu, tas ir tikpat svarīgi kā šī kārta. Demonte kundze, paldies! Uh, Es piekrītu Vandekāmpa kunga, mums ir jāvienojas, ir kāda lieta, ko nevaram pieļaut, ir, ka sasauk, līdz sasaukuma beigām netiks vienkārši apspriest šī pakota. Tas ir nepieņemami. Tālāk pār atpūtas un braukšanas laikiem. Tas ir jānošķir no pa, pasažieru transports un komerc transports. Pasažieru gadījumā jābūt elastīgākiem noteikumiem, ir jāņem vērā. Uh, Mm, dažādas, piemēram, turistu vēlmes, kuri vēlas, uh, piemēram, apturēt tādā vai tādā citā vietā. Un, lūk, tas ir jāparedz, un tad ir jānošķir šī situācija, kāda ir uh, preču pārvedāšanas gadījumā tālāk pār komisijas priekšlikumu. Par 561. direktīvu arī te ir runa par uh, mm, māju vietu. Arī tas ir jāprecizē. Itālijas likumdošanā ir atšķirības starp uh, um, vietu, kur uh, dzīvo cilvēks, bet tās atsmēs domicils ir vieta, ko cilvēks izvēlas. Uh, uh, dzīvot varbūt kādā citā vietā, kas ir varbūt vairāk saistīta ar uh, darbu. Tātad tas jānošķir. Tālāk, vai komisija ir ietekmes novērtējumi arī pār uh, atļautajiem stāvlaukumiem, jo, kur autovadītāji var atpūsties, jo tad arī tas var palielināt uh, izmaksas gadījumā, ja tās ir viesnīcas un tam līdzīgi. Uh, Tātad būtu jāparedz kādas uh, aprīkotas struktūras, uh, kas atrodas uh, lielceļu tuvumā. Tālāk par kabotāžu jautājums komisijai. Kā jūsuprāt varētu risināt pārobežu pārvedāšanas uh, problēmu? Visas šīs normas, kas pašlaik ir spēkā. Uh, Un te pilnībā piekrītu tām, jā, kā ir kontroļu trūkums, taču arī šīs normas var apiet. Tad kā ar pārobežu transportu? Par tahogrāfu. Te es arī domāju, jā, ka īstenošanu pārcelt uz vēlāk laiku, tā ir kļūda, ir jābūt nekavējošai atbildei un tiešām ir jābūt konkrētām kontrolēm. Mēs jau zinām tagad, kā ir vietas, kur nevar parkoties, bet tas diemžēl notiek un nav nekādas sankcijas. Paldies, Demonte kundze, vārds Delī kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze kad mēs rīkojamies kā likumpieņēmēji, ir jārisina konkrēti jautājumi šai sakarā un nevis tikai radīt likumdošanu pašmērķīgi. Runājot par transportu, kas ir svarīgi? Ir jārisina jautājums par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visiem spēlētājiem visās dalībvalstīs, lai būtu šī absolūtā vienlīdzība. Tad ir jābūt skaidriem noteikumiem, kā samazināt birokrātiju, jo īpaši maziem uzņēmiem, maziem vidējiem uzņēmiem. Tad ir jāizveido arī tādi noteikumi, kas nerada iespējas likumīgi tas apiet lai nu šīs normas būtu piemērojamas un izmantojamas tās tiešām praksē būtu īstenojamas, kā ETP ēnu referents leks speciālis daļai. Nu, visā šajā pakotnē man jāteic atklāti, ka es nopietni šaubos par to, ka komisijas priekšlikums, kas, uh, uz ko attieksies arī tagad norīkoto direktīvu, norīkoto darbinieku noteikumu arī starptautiskajam transportam, ka tas sasniegs mērķus Kā Roberts Zīle jau teica, nodarbinātības komiteja ir atbildīgā komiteja. Tā strādā ar nu, darbinieku norīkošanas direktīvu. Un transports tur ir tikai minēts vienā no apsvērumu punktiem, desmitajā apsvērumu punktā. Es īsti neredzu nekādu juridisku pamatu uh, Izņemot, ja nu vien apsvērumu netiek uzskatīt par ļoti saistošiem noteikumiem, īsti neredzu pamatu, kādēļ norīkoto darbinieku direktīva būtu jāpiemēro starptautiskajam transportam, kādēļ vispār starptautiskais transports ir jāiekļauj šajā direktīvā. Ir ļoti daudz jautājumu. Mm, ir arī šaubas par to, kā mēs varam šeit panākt vienošanos. Es domāju, ka ir jābūt elastīgiem noteikumiem. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies, Anmitēma kungs. Jā, pavisam īsi, jo pārējie kolēģi, arī viņiem ir tiesības izteikties, mobilitātes pakotne ļoti svarīga. Uh, tiešām eh, ir jābūt labākam procesam, lai varētu visu to padziļināt, izdebatēt. Ir te runa par līdzsvaru iekšējais tirgus no vienas puses, no otras puses autovadītāja aizsardzība, piemēram, un runājot par autovadītājiem. Piemēram, par braukšanas atpūtas laikiem ir arī 8. A un 8. B panti jāizskata detalizēti jābūt labai juridiskai definīcijai, piekrītu arī Teličkas kungam. Te galvenais arī jautājums ir par drošām, drošiem stāvlok, stāvlaukumiem, jo šodien daudz cilvēki cieš no tā, ka īpaši jau pierobežu reģionos krāvo auto, mašīnas uh, parkojas, kur nu tās var. Kabotāžu piecas dienas neierobežotas braukšanas, tas būtu par daudz, trīs dienas, manuprāt, būtu labs kompromiss. Te ir arī jāsaprot, kā mēs runājam arī par vidi, lai nebūtu tukšu krāvas automašīnu, kas uh, brauc pa Eiropas ceļiem. Un mēs gribam atvērt tirgus, negribam atkāpties sauzemes transporta liberalizācijas eh, procesā. Saprotiet arī, kolēģi, ka te runājam par konkrētām darba vietām Eiropā. Viss jau no tikai Francijā, Vācijā, bet arī Rumānijā, Bulgārijā. Un arī te mums ir jāņem vērā visi pilsoņi, kas dzīvo arī tajās valstīs. Nešķelsim Eiropu, mums ir jāsamazina trūkumi tālāk norīkoto darbinieku direktīvu un tās piemērošana starptautiskam transportam. Es domāju, ka tas absolūti nav iespējams, tā es personīgi uzskatu. Tad tas viss ir arī par īstenošanu, piemērošanu. Te piekrītu Vanda Kāmpa kungam. 21. gadsimtā mums ir nepieciešama digitalizēta pieeja, ir jābūt viedajam tahogrāfam. Nu, nepiekrītu atkal šeit jums. Vieglajām automašīnām nav nepieciešami viedie tahogrāfi. Tas rada milzīgu administratīvo slogu, jo īpaši jau paku piegādātājiem kas nepārtraukti pamet uh, transporta līdzekli. Te jāatrod ir uh, līdzsvars. Krāmerkungs. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich nicht einverstanden bin, dass man mit. Vispirms gribu teikt, ka es nepiekrītu uh, tam, ka pusceļā tiek mainīti noteikumi. Pieci cilvēki nez cik ilgi runāja, un pārējiem tad vairs laika nav. Ja laika ir maz, tad katram jāies, jāsakās uh, atvēlētajā laikā. Labi, pēc būtības konkurencei jābūt, tai ir jābūt uh, godīgai. Un, uh, ražošanas izmaksas izdevīgi interesantas ne tikai uzņēmiem, bet arī valstī. Ja uzņēmums nemaksā nodokļus, tad uzņēmumi gūst peļņu, bet kaitējums tiek nodarīts valstī. Mums ir nepieciešami noteikumi un kontrolējami, kontrolēti noteikumi, tādēļ nesmu pār tahogrāfu. Tik uz 34. gadam. Protams, tahogrāfi ir, pie, ir un tie jāparedz arī vieglajiem transporta līdzekļiem. Izmaksas nemaz nav tik liels, bet mēs izvairīsimies no, krāp, no krāpšanās. Tad arī vēl šī eiro viņete un ceļu nodevas. Un te, kam ir eiro viņie, tas tie nevar braukt pa sekundāriem ceļiem. Tālāk 5 dienu braukšanas laiks Tas tika izdomāts, lai turpinātu lietas, kā tas bija līdz šim, bet Lungrēn kungs Vācijā, jūs nevarat braukt nedēļas nogalē, viņi brauc piecas dienas, tad viņi apstājas un tad atkal brauc piecas dienas. Taču problēma ir tāda, ka Vivaks tiek dažādi, maksāt dažādi, eh, dažādi minimālā alga. Rūmāņu autodītājs teica, ka Francijai, Nīderlandē. Viņš brauca piecas dienas guļot savā autīnā un saņēma minimālo rumāņu algu. Tā ir modernā verdzība. Vakar diskutēju ar uh, Vācijas loģistikas apvienību. Viņi piekrīt uh, tahogrāfam un viņi piekrīt arī kontrolē, jo godīgo nedrīkst uh, padarīt par muļķi. Bet viņi teica, jā, nu ar a, uh, algām tas tā nav, un tad viens a, uh, vācu uzņēmējs. A, saka, kas Rumānijā, kuram Rumānijā ir mītnes vieta, viņš saka, es maksāju 2000 eiro. Un tad es jautāju, nu, bet kā tad tas ir iespējams? Viņi maksā minimālo algu, un tad viņi saņem, kā to sauc? Viņiem ir eh, izdevumi eh, ceļām. Un tad viņi vēl uh, papildus maksā, un līdz ar to viņi saņem vairāk nekā 2000 eiro, bet uh, par, šiem, par šīm piemaksām nemaksā nodokļus, un līdz ar to uh, valsts tiek apkrāpta. Uh, Un tas viss ir jānoskaidro līdz ar to mums ir vajadzīgs caurskatāma situācija, citādi būs sociālais dempings, un to mēs nevēlamies. Paldies! Paldies tagad Tarpadēl kundze. Paldies, priekšsēdē. Jā, es arī uzskaitu, ka tomēr visiem kolēģiem šeit parlamentā vajadzētu spēt izteikt savu viedokli par tik svarīgu jautājumu mobilitātes pakotne. Ļoti svarīgi to piedāvāja arī parlaments, lai nodrošinātu vienlīdzīgu transporta nozari tādu tirgu, kas būtu integrētāks. Baidos gan, ka ar šo priekšlikumu, šo mobilitātes pakotni mēs uh, vēl vairāk saskaldīsim uh, transporta tirgu. Un tas nav pārsteigums, ka komisija saka, ka padomē ir divas valstu nometnes, kuru nodokļi, kuru viedokļi atšķiras. Mēs nevaram pieņemt pasā, um, pasākums, kas uh, atbalstīs tikai vienas valstis, bet diskriminēs citas, īpaši Eiropas centrāla austrumu valstis. Jā, Mums ir pienākumi pieņemt pasākumus pilsoņiem un strādājošiem, jāveicina sociālā aizsardzība, tāpat laikā nevar jau pieņemt pasākumus, kas izskaudīs un izmetīs no transporta tirgus tos uzņēmumus, kas rada darba vietas. Mēs tikai palielināsim bezdarbu. Uh, um, Eiropas centrālajās un austrum valstīs. Krāmerkungs runāja par rumāņu autovadītāju, kurš astoņus mēnešus strādāja visā Eiropā bez atpūtas laika un bez savām pamatiesībām. Uh, Tad es gribētu jautāt Rumāņu autovadītājiem, vai viņš strādāja Rumānijas kompānijai vai Rietumu kompānijā, kura pārkāp likumdošanu. Lūk, tas ir jāatrisina ar šo likumdošanu par kur tagad runājam, un tas arī ir mūsu debašu izaizpunkts par otrajām, par otro debašu kārtu, esmu referente par uh, šo uh, tarifikāciju attiecībā uz smagajiem transporta līdzekļiem. Es tagad gribu par to runāt, lai man vēlāk par to nav jārunā. Nu, ja nē, tad uh, es par to runāšu vēlāk. Un es pat esmu ievērojis atvēlto runas laiku. Tārpedēls kundze, jā, man ir gods mūsu komitejā sveikt Empel komitejas kolēģi Un tagad vārds. Dlabajovā. Merci, merci. Thank you. Dlabajovas kundzei. Paldies. Jā, es gribu beigās izteikties. Esmu viena no nu, referentiem, kas strādā pie norīkoto darbinieku direktīvas. Nodarbinātības komitejā es strādāju tieši pie mobilitātes pakotnes sociālās daļas. Es domāju, ka mēs visai bieži nākotnē sastiksimies. Es strādāju pie šī jautājuma eh, pirms komisija nāca klajā ar pārskatu direktīvu pusotru gadu atpakaļ. Es varu par to runāt piecas stundas. Es zinu visas detaļas, bet es domāju, ka es to tagad nedarīšu. Ja jūs gribat kādas detaļas dzirdēt, vienkārši pajautājiet man, kā teica kolēģi. Mums ir nepieciešams pareizais līdzsvers starp pakalpojumu, brīvnodrošināšanu un darbinieku aizsardzību tagad, kas tiek skatīts MPL komitejā, un es pilnībā uzņemos atbildību kā nu referente. Uh, Tas ir vairāk pār darbinieku aizsardzību un nevis pār pakalpojumu eh, brīvu nodrošināšanas iespēju. Man ir žēl, bet nu, tā ir kombinācija, kāda ir Empel komitejās ar deputātiem, ēnu referentiem. Transports gan tikai minēts apsvērumu punktā. Sākumā es cīnījos, jūs arī redzat, ka es cīnījos. Uh, Es cīnījos par to, lai transports konkrēti tiktu minēts pantā. Diemžēl ēnu referentu kombinācija ir tāda, ka, nu, tas ir tikai apsvērumu daļā, un esmu arī satraukta par norīkoto darbinieku direktīvas īstenošanu un termiņš, kas tiek paredzēts mobilitātes pakotnes īstenošanā. Tas nav skaidrs, un kompānijām būs ļoti grūti, operatoriem būs ļoti grūti saprast. Mm Tad eh, kāds ir pareizais piemērojamais likums? Esmu satraukta, balsojums ir pirmdien. Varbūt jūs varat runāt vēl ar ānu referentiem, līdz referentiem savā grupā, kaut kā to mainīt, jo tas ir ļoti svarīgi, bet nu, tas jau viss ir. Uh, uh, paredzēts. Uzskatu, ka pakalpojumu brīvu nodrošināšana ir svarīgākais princips, un man nepatīk gala kompromiss. Pēdējā lieta Un tad tiešām esmu gatava runāt par to detaļās, ja vēlaties, jo detaļas es tiešām labi zinu eh, no norīkoto darbinieku direktīvā. Esmu ļoti satraukta par komunikāciju. Arī to redzam šeit. Eh, Nodarbinātības komitejā dažkārt situācija ir vēl sliktāka. Esam ļoti šķelti. Tā ir sašķeltā Eiropa. Uh, mēs izmantojam dažādus vārdus, ko nu galīgi nevajadzētu izmantot, un ļoti grūti atrast komunikācijā pareizo līdzsvaru. Būsim piesardzīgi. Uh, Daži kolēģi te runā pār Čehu ļaunprātīgu izmantošanu. Beigās nē, tas tomēr bija Flāms, kas izveidoja savu kompāniju Čehijā. Būsim uzmanīgi par to, kā mēs runājam par, te, par šiem jautājumiem. Tas ir ļoti būtiski. Jums ir arī atbildība kā transporta komitejai, jo nodarbinātības komiteja kaut kā ir pārlikusi savu atbildību uz jums, un transports ir minēts tikai apsvērumu daļā. Visbeidzot. Tagad ir šis brīdis, kā. Un tad, tad kādu algu jūs gribat kravu pārvedātājiem, tas nozīmēs, kādu Eiropu mēs gribam. Paldies, Verneres kundze, lūdzu viena, divas minūtes uh, atbildēju. Un es gan saprotu, ka šie temati būtu padziļinātāk jāizdiskutē, bet, uh, nu, uh, Mēs, eh, zināt, pārcēlām bāsa ekuta ziņ, balso, ziņojumu balsošanu uz nākamo nedēļu, un tad būs iespēja atgriezties pie šīm debatēm, lai turpinātu šīs sarunas. Verners kundze, lūdzu, vārds jums. Alas, paldies. Mm, ļoti grūti izvēlēties, uz ko atbildēt vienas divu minūšu laikā. Sākumā vēlos teikt, ka komisija lielā mērā piekrīt vairāku deputātu teiktajam, ka mums uz to ir jāraugās kā kopīgu priekšlikumu bloku, jāatrod līdzsvars starp konkurētspēju, vidi, sociālo elementu un, protams, īstenošanu. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar jums, lai uh, atrastu šo pareizo līdzsvaru, nokalibrētu noteikumus, kas varētu tikt piemēroti nevis apieti. Ja atļausit, tad es precizēšu lietas par norīkotajiem darbiniekiem. Darbinieku norīkošana direktīva no 1996. gada tiek piemērota. Šeit mēs piedāvājam īpašu likumu, kas ir specifisks transportam, lai atvieglotu pieteikumus. Līdz ar to tiek pielāgoti kritēriji tikai uz minamo, minimālo algu tikai trešajai dienai starptautiskajiem pārvadājumiem un nekavējoties tiek, tiek piemēroti kabotāžas darbībām. Tā tad ir nošķīrums starp šīm divām lietām un tas ir svarīgs uh, elements. Nu, līdz ar to varat redzēt, ka, kāds ir īstais dienu skaits. Tad par pielāgošanu, īstenošanu. Priekšsēdētāji arī norādīja, ka par to ir bažas, tur ir vairākas lietas. Nenoliedzami tahogrāfiem ir liela loma, un jo ātrāk mēs varēsim izmantot viedos tahogrāfus, jo labāk tas būs. Šobrīd mēs veicam pētījumu Tā rezultāti būs pieejami 2018. gada februārī. Un tas arī būs ļoti vērtīgs pienesums debatēm par to, ko mēs varam darīt eh, tehnoloģiju līmenī, lai piemērošana būtu vienkāršāka. Mēs piedāvājam arī vairāk sadarbības starp eh, valstu iestādēm. Mēs izstrādājam, vi, eh, mēs nodrošinam vieglākus, skaidrākus noteikumus, arī minimālo pārbaužu biežumu Mēs eh, nepieskaramies sankcijām, to uzskatām par valsts kompetences nu, jautājumu. Mēs pastiprinām noteikumus par uh, pārvadājumu kompāniju labu reputāciju. Tātad, ja viņi zaudē to, tad viņi zaudēs arī licenci darboties. Tas nav tāds uzraudzības sods, bet ļoti spēcīgs stimuls. Vēl viena lieta Mm, par kuru vēlētos izteikties, ir atpūtas jautājums. Ar vienkāršots kabatāžas noteikumiem doma bija, lai vairs nebūtu noteikts eh, darbību skaits, operāciju skaits, jo to ir grūti piemērot. Bet tā vietā nosakām noteiktu dienu skaitu. Šo dienu skaitā, protams, ir parastie braukšanas un atpūtas noteikumi turpina tikt piemēroti, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts eh, precizēt, kas tad ir adekvāti atpūtas mm, nosacījumi arī nedēļas nogalēs, un tur bija jautājums par eh, drošām eh, stāvvietām kravas mašīnām. Es atsaucos uz pētījumu, tas ļaus mums veikt kartēšanu, lai redzētu, ka ir pietiekams pārklājums atpūtas eh, vietām, ko braucēji varēs izmantot, un arī cerams finansējums, lai varētu aizpildīt šos robus kartē, ja tādus atklāsim. Un vairāk no jums atsaucās uz eh, māju vietas konceptu, ka to vajadzētu precizēt. Protams, ir juridiski, tas eh, nav viegls termins, bet uh, Mm, brauc, jāparedz braucējiem pašam noteikt, kas tad ir tā vieta, ko viņš vai viņa uzskatīs par māju vietu. Un tā kā laika nav daudz, tad pie tā arī apstāšos, bet es arī atzīmēju, ka bija jautājumi par vieglajiem transporta līdzekļiem un samērīgiem noteikumiem, par kombinētiem transportu. Es piedāvāju atgriezties pie šīs tēmas tad, kad komisijai būs priekšlikums un nu, par šiem uh, smagajiem transporta līdzekļiem un četriem mēnešiem, nu tos ir saistīts ar arī sezonāliem šiem intensīvākiem periodiem. Nu, lūk, tā tad kopumā esam gatavi strādāt. Nu, Lielas paldies! Otrās debates tagad nu, par nodevu piemērošanu. Et Madame Werner. Werners kundze. Vārds jums, lūdzu. Autoceļu pārvadājumi ir eh, vislielākā tirgus daļa pasažieru transportu ziņā, un tā ietekme uz vidījus ir satraucoša. Uh, ir steidzami jārisina gaisa piesārņojuma jautājums no autosatiksmes, lai varētu uh, veicināt Parīzes mērķu sasniegšanu un arī sagatavojot atbilstīgas politikas nostādnes lai, mm, un efektīvu nodevu piemērošana ir izšķiroša. Mēs vēlamies ievērot principu, ka piesārņotājs maksā. Tas ir izējas punkts, tas ir tas, ko mēs uh, Uh, piedāvājumu, grozām divus likumdošanas projektus. Pirmā eiro viņetes direktīva, lai būtu lielāka konsekvence attiecībā uz um, ceļu nodevām, un otrkārt uh, Eiropas elektroniskais maksu uh, pakalpojums EETS direktīva. Tātad šī elektroniskā maksāšana ir vienkāršāka, mazāk dārga gan lietotājiem, gan dalībvalstīm. Tātad īsumā galvenās izmaiņas mūsu Eiroviņetes direktīvā. Piedāvājam to paplašināt, paplašināt aptvērumu, lai tiek aptverti visi transporta līdzekļi. Tas nozīmē, ka tā tiks piemērota ne tikai uh, smagajām kravas mašīnām, bet arī furgoniem, arī uh, autobusiem, tālsatiksmes autobusiem un arī uh, privātpersonu mašīnām, kas gan rada sastrēgumus, gan piesārņojumu tieši tādā pašā veidā, kā smagās karavas mašīnas mēs vēlamies, lai nebūtu šī fiksētā maksa, kas ir klasiskā situācija, un ar pārejas periodu mēs vēlamies pāriet uz maksām atkarībā no um, nobraukuma, no distances. Tas jā, tiek pamatots ar vides argumentu. Mēs vēlamies vienkāršāku ārējo maksu piemēroš piemērošanu vairāk nekā tas tiek izmantot šobrīd, tā lai tas atspoguļot arī gaisa piesārņojumu un troksni. Un vēlamies tādu prasību, lai tiktu atspoguļot CO2 emisijas ceļu nodevās gan komerc, gan privātajiem transporta līdzekļiem. Mēs vēlamies paplašināt iespēju piemērot nodevas arī eh, par eh, sastrēgumiem, maksu par sastrēgumiem. Un visbeidzot, eh, šajā sastrēgu maksā mēs vēlamies, lai ienākumi tiktu paredzēti, mm, iezīmēti alternatīvu transportu risinājumu veidošanai. Es zinu, ka parlamentā ir runa par šo līdzekļu iezīmēšanu, kas ir ambiciozāka nekā um, mēs tagad piedāvājam, bet nu, mēs vēlamies būt realistiski. Un runājot par elektroniskajām maksāšanas sistēmām, nu, tur ir divas galvenās eh, problēmas, jo mēs vēlamies, lai būtu ātri piemērošana, tas būtu pārobežu sadarbspēja. Mēs zinām, ka citos transporta līdzekļu veidos, piemēram, arī dzelzceļā, tās ir liels sloks autoceļu nozarei. Eh, īstenībā jau 2013. gadā Eiropas parlaments aicināja komisiju rīkoties. Uh, Mēs tagad to darām. Un otrs steidzamais jautājums ir tas, ka nav pietiekam daudz instrumentu, lai efektīvi piemērotu uh, šos maksas uh, cilvēkiem, kas ir pārkāpuši noteikums un tad 300 miljonu zaudējumi saskaņā ar aplēsēm rodas katru gadu. Tātad uh, te ir divi dažādi likumdošanas akti. Viens ir uh, sadarbspējas direktīva, kur mēs piedāvājam sistēmu, lai notiktu obligāta informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm par noteikumu pārkāpējiem, kas ir izvairījušies no mm, šīs mm, sodu maksas, un otrs juridiskais instruments ir tas, ka tiek definēts EETS sistēma, kur mēs koncentrējamies uz to, ka tiek novērstas uh, um, tirgus uh, ienākšanas barjeras, lai ir uh, uzņēmumi, kas uh, autoceļu iez, izmantojumtājiem sniedz iespējas ceļot ar vienotu mm, šo līgumu, vieno, vienu uh, rēķinu. Divi priekšlikumi ir savstarpēji neatkarīgi. Mums jāparūpējas par to, lai būtu konsekvence to starpā, bet uh, neredzam nepieciešamību gaidīt, ka direktīva tiek pieņemta, m, mm, lai mainītu mm, lēmumu. Un šobrīd ir pienācis laiks izmaiņām. Esmu saņēmusi ziņas par mm, Vācijas gadījumu. Un uh, Tā, ar mūsu piedāvātajām izmaiņām likumdošanā mēs strādāsim pie tāda Eiropas risinājuma, kas pielikt punktu fragmentācijai. Neaizmirsīsim arī, ka mēs te runājam par eh, tādu nozari, kurā uz, Eiropas uzņēmumi ir neapstrīdami līderi, un ja ETS būs veiksmīgi, tad mēs palīdzēsim saviem uzņēmumiem saglabāt savas vadošās eh, pozīcijas. Uh, Lielas paldies, turpina priekšsādātāja. Es būšu ļoti stingra attiecībā uz laika ierobežojumiem. Mums ir uzklausīšana par šo tēmu paredzēta, arī cits debats. Trīs minūtes uh, referentiem, pēc tam ēnu referentiem būs divas minūtes. Tātad sākumā Rovo Dalons kundze. Vārds jums. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es runāšu par eiro viņetes direktīvas pārskatīšanu, kā arī vajadzētu risināt vairākus izā, izaicinājumus. Visu pirms, lai nebūtu konkurences kropļošanas starp transporta uzņēmumiem, otrkārt izskaust diskrimināciju starp dažādiem ceļu lietotājiem, treškārt turpināt Baltās grāmatas mērķu sasniegšanu, lai pilnībā īstenotu uh, lietotājs un piesārņotājs maksājs. Šobrīd tikai 25% no uh, Eiropas um, ceļiem uh, ievēro šo distances principu maksu piemērošanā, un tad mums vajadzētu to risināt tālāk, jāpātrina pārēja uz tīru mobilitāti, tālāk. Um, Nu, cieņa par to, kā autoceļu tīkls um, um, kļūst sliktāks un visbeidzot par šīm nodavām par uh, ceļa um, infrastruktūru. Manuprāt, komisijas priekšlikums iet pareizā virzienā. Aptvērums tiek paplašināts uz visiem smagajiem kravas uh, auto, arī pārējiem un arī ilguma princips ievērots, tad šīs uh, maksa par sastrēgumiem vai arī piem, pienākums uh, variēt maksas atkarībā no piesārņojuma līmeņa. Tas tad palīdzēs virzīties pretī Baltās grāmatas mērķu sasniegšanai, ņemot vērā arī reālo infrastruktūras izmantošanu un eh, mudinot eh, lietotājus izmantot tīrākus pārvietošanās veidus. Bet nu te ir galvenās asis, kuras vēl vajadzētu uzlabot. Vispirms par ārējām izmaksām. Eiropas komisijas priekšlikums vēl ir visai izplūdis, to iespējams dažādi interpretēt, un par to es piedāvāšu pasākumus, lai uh, internalizēto mm, auto mm, ceļu ārējos negatīvās lietas, un tikai divas eh, valstis ir centušās risināt šo problēmu. Tālāk par to, kā izmantojam ienākumus. Ja mēs eh, izmantojam nodevas atkarībā no distances, tad ir jāparūpējas par to, ka šie ienākumi no nodevām tiek izmantot, lai finansētu autoceļu renovāciju, un otra karta Valsts eh, izdevumi kopumā ir eh, par 30% samazinājušies eh, autoceļu uzturēšanai, un tas ir arī ar drošību saistīts, bet no nu, šīm nodevām vajadzētu nodrošināt pā, stimulu pārējai uz tīrākiem pā, transporta līdzekļiem. Un tas jautājums arī par to, kā mēs piemērojam nodevas šajos maksas ceļos, kā komisija domā saistībā ar šo pārēju no uz sekundāro mm, mm, transporta līdzekļu izmantošanu, kas tīrāk tālāk. Komisija vēlo maksas mm, sistēmas attiecībā uz perifērajiem reģioniem vai tos vajadzētu kā īpaši izdalīt. Tālāk, kādā veidā komisijas teksts palīdz kompetentajām iestādēm, kas nav ies, eh, valsts iestādes, piemēram, reģionālām iestādēm, e, piemērot infrastruktūras maksas. Un pēdējais jautājums, kāpēc komisija uzskata, ka maksas par ārējām izmaksām ir mm, jāsasaista ar infrastruktūras maksām. Un kādā, kāpēc gan nevajadzētu ļaut mm, šīs nodevas par ārējām mm, izmaksām, lai vienkāršotu sistēmu un lai kompetentajām iestādēm būtu lielāka rīcības brīvība. Paldies tagad, Salīnīkums, trīs minūtes. Jā. Paldies pār šiem elektroniskajām nodevām. Metāla nodevām šeit ir divi virzieni. Tātad tā ir direktīva no 4. gada. 2004. gadā direktīvu tagad arī piedāvā pārskatīt komisiju un arī 2009. gada direktīvu, kur arī vēl vajadzēs strādāt un arī parlaments iesaistās direktīvas pārskatā pēc satura tas, ko sacīja jau ievadodos komisijas pārstāve. Protams, tas viss bija ļoti izsmēloši. Izsmēloši kopš 2004. gada nav izdevies uh, īstenot to, ko piedāvā šī direktīva, izveidot tādu pakalpojumu, kas uh, mm, tiešām šo nodevu maksājumu padarītu par sadarbspējīgu. Nav nepieciešamās tehnoloģijas. Uh, lai automašīnās būtu tā tehnoloģija, aprīkojums, kas varētu nolasīt uh, visu šo, no, visa šīs nodevas, uh, ceļojot cauri Eiropas Savienības valstīm un direktīvas pārskatā, nu tad tiek, uh, pa, tiek piedāvāts atrisināt šo vēl līdz šim neatrisināto problēmu. 2004. gada direktīvas versijā jāprecizē iespējamās tehnoloģijas, jau ir norādīts šeit eh, direktīvā, kur pretim lēmumā tiek minēti standarti un kritēriji, kas ir jāievēro attiecīgo tehnoloģiju izmantošanā. Tad, nu, ak, direktīvas pārskatā labākajā gadījumā vispirms mēs nodrošinām šo sadarbspējību un tad atrisinām arī šo visu nodevu maksāšanas uh, problēmu, jo ir ārkārtīgi daudz nesamaksāto nodevu, galvenokārt, kad runājam tieši par pārobežu um, um, nodevām. Tad, nu, mums, pārskatot šo, revīz, eh, šo direktīvu, tehnoloģijas sāraksts ir eh, izņemts no direktīvas teksta un parādās pielikumā. Šo pielikumu var laika gaitā mainīt komisija ar parastu delģēto aktu. Tas nozīmē, ka mēs, un tas ir mūsu galvenais atraukuma punkts, uh, Vismaz no manas puses, ka parlaments tomēr ir jāiesaist šajā procesā, jo tehnoloģiju sāraksts ir neatņemama satura sastāvdaļa. Tas nav vienkārši kaut kāds uh, pielikumiņš. Līdz ar to tas arī būs juridisks jautājums, pie kur mums būs jāstrādā. Un pārējais jau tika arī atspoguļots komisijas ievadvārdos. Rikē kungs. Divas minūtes. Merci, Madame la Présidente. J'exprimerai quand même le regret, ka. Paldies, priekšsādātāji. Tiešām man ļoti žēl, ka vienu brīvību beidzas eh, tur, kur sākas citu brīvību. Debatas ir 30 eh, minūtes un. Tā mēs te cenšamies eh, pagarināt vienas debates uz citu rēķinu. Mm, bet, nu, visi mm, ir viensprāts par šo priekšlikumu mērķi, proti ka lietotāju piedalīšanās tirgu ir jāpadara par efektīvu visiem lietotājiem un uh, nevar būt tādas brīvas lietošanas vai brīvas um, ceļu pasliktināšanās bez kādas uh, lietas, kas dodama pretī. Un uh, finanšu svīrai arī ir jābūt šajā transporta jomā, jo Tā ir tāda slaucamā govs, viss, kas tiek iekasēts no šīs jomas, to starp arī degvielas nodeva tiek izmantota vispārējos budžetos, un līdz ar to tā kļūst par sāsinātu problēmu. Jā, nu, tas, ka maksā jābalsta uz distanci, tas, manuprāt, ir ļoti saprotami, jo nav cita veida, kā to darīt, un viņetas. Uh, Mm, direktīva arī tā ir tāda mm, neskaidri noteikti, jo ja jūs čērsojat vienu mm, valsti un jūs maksājat par viņeti par visu gadu, kaut varbūt vienu reizi tikai braucat tieši tikpat, cik, ja citi brauc krietni vairāk. Un, um, ir šīs problēmas, kuras Valodalons kundze nu, norādīja, kas komisijas dokumentā parādās tikai aptuveni. Un tad eh, par šo uzklausīšanu, jā, ka būs pārēja uz um, citiem transporta veidiem būtu jāprecizē, un nav nekāda pamata tam, ka vieglie transporta līdzekļi un utilitārie mm, transporta līdzekļi tiktu izslēgti, jo viņi veido divas trešdaļas no šī kaitējuma ārējā, nu mēs saprotam, eh, jo, nu, kāpēc gan uzlikt eh, maksu profesionāļiem un eh, tie komerc transporta līdzekļiem, bet citiem ne. Un noslēgumā eh, par šīm piekāpšanās situācijām arī attiecībā uz viņetēm, kas pastāv, ir visai liela mm, konsekvence komisijas priešlikumā un arī zināma konverģence mūsu komitejas ietvarās. Lielas paldies, Rikē kungs, tagad Senanovas kundzei vārds. Eh, Paldies, es esmu ēnu referente elektroniskām nodevu sistēmām un starpsavienojumību. Mēs atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu, tam ir potenciāls paātrināt interoperabilitātes mobilās sistēmas Eiropas Savienībā. Tāpat arī Šeit tiek samazināti šķēršļi un uzlabota nodevu iekasēšana. Tādēļ mums jāsaka, jāpievērš arī tiem punktiem, kas ir divējādi skatām. Ļoti atzinīgi vērtēju Salīnī kunga teikto par deleģētajiem likumdošanas aktiem, lai mainītu tehnoloģiju sarakstu, kas ir direktīvas pielikumā. Mans jautājums ir sekojoši. Balstoties uz uh, īsti kādu uh, pamatu, uh, komisija lems, uh, kāda tehnoloģija ir jauna, kāda novocojas un kāda tiek uh, uh, ieviesta. Mans nākamais jautājums ir uz ievadu tekstu un jautājums par CATS 5,9 gigahercu spektrā. Vai komisijai jau ir kāds priekšstats, kā tehnoloģija apvienošana varētu notikt? Un mēs noteikti par to vēl diskutēsim, diskutējot par termiņiem. Un es, es nezinu īsti, vai šie pārējais termiņi ir pietiekami ilgi, lai dalība valsts varētu tos arī ieviest. Paldies, tagad Krāmerkungs, divas minūtes. Jā, paldies. Nu, man liekas, ka šis priekšlikums ir tāds, ka komisija daudz ko ir uh, labu izdarījusi, runājot par viņieti, par distancēm, par uh, principu piesārņotājs maksā, par to, ka ja kāds 20 tūkstoši kilometrus nobrauc, maksā tikpat daudz, cik 200 tūkstoši, un sodi piemēroti visām uh, automašīnām. Taču, ja es to salīdzinu ar dzelzceļu, tad tas jau sen tā ir. <clears throat> šeit ir Eiropas uh, likums, šeit ir nodevas uh, jāmaksā, un uh, šī negodīgā konkurence. Uh, par labu klimata kaitīgiem transporta veidiem tiek turpināta. Komisija nebija pietiekami drosmīga teikt, mēs tāpat to darīsim. Vai arī, ja jūs ne, ne um, spējat, nu tad vismaz uh, atkal būtu godīga uh, konkurence starp uh, vidē draudzīgām un nedraudzīgām tehnoloģijām, atceļot maksājumus dzelzceļā. Bet, nu, pie tā mēs nenonāksim visdrīz. Bet, nu, katrā gadījumā tas ir jāpiemina. Nākamais. Elektroautomobīļi. 75% atlaides elektroautomobīļiem. Nu, bet vai tad elektrovilcieni saņem tādu paši atlaidi? Nē. Ir dažādi maksājumi arī eh, tikai skaļuma dēļ, bet ne eh, piedziņas e, veida dēļ. Negodīgā konkurence turpinās. Nu, elektroautomašīnas nav elektrovilcieni. Ja mēs raugamies šeit 50% elektrifikācija, 300 eh, km brauc dīzeļa eh, automašīnas. Ja šeit mēs, eh, dīzeļa vilcieni, ja šeit mēs kādu, kādas izmaiņas veiktu, tad tas būtu solis pareizā virzienā. Markaps? Jūs neesat izmainījuši, bet mēs zinām, ka Alpu reģionos tieši emisiju dēļ ir liela uh, atšķirība glečera ledāji kūst un daudz citu problēmu rodās. Tā tiešām ir liela problēma. Un tāpat arī iezīmēšana. Ja notiek iezīmēšana, tad tiem pašiem uh, transporta veidiem jābūt. Viss runā par uh, pāriešanu, uh, pārvešanu no kuģa uz uh, dzelzceļu. Tad uh, neviens nefinansē. Šveice ir to ir izdarījis. Trīsreiz augstāk ir uh, maksājumi par automašīnām. Uh, nekā Vācijā, un līdz ar to viņi varēja finansēt uh, tuneli dzelzceļam. Tas ir pareizais ceļš, par to jums būtu vēlreiz jāpadomā. Nu, vismaz es gribētu atbildi par to. Paldies. Paldies Krāmera kungam, tagad Bāra kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, arī vēlos teikt pāris vārdus par Eiroviņet. Es gribu teikt paldies komisijai par prezentāciju Es piekrītu Kristīnai, kas runāja par izaicinājumiem, ar ko saskaramies, un runāja arī par principiem. Es arī domāju, ka komisijas priekšlikums ir solis pareizā virzienā. Piekrītu principam, piesārņotājs maksā. Šajā loģikā atbalstu priekšlikumu, kas piedāvā to, ka katrs izmantotājs uh, ir atbildīgs un ka nav uh, atšķirības starp uh, autobusiem, uh, smagajām mašīnām, uh, vieglajām mašīnām un citiem. Tāpat arī marķē tās uh, pozīcijas. Nu, nekas neliecina, ka tas ir infrastruktūras uh, izmantošanas dēļ. Šis uh, slavenais iezīmēšanas uh, veids. Žēl, ka komisija nav pietiekami ambicioza, un kā Krāmerkungs norādīja, arī šeit es gribētu plašāku soli uz to, kā jautājumi tiek risināti Šveicē. Tagad par nodevām par sastrēgumiem. Tas ir, nu, ziņāmā mērā reāls solis. Es ceru, ka parlaments būs ambiciozāks. Nu, tas nozīmē, ka jautājums, ko gribu uzdot, ir, vai tas būtu liederīgi definēt kopējās modalitātes Eiropas līmenī. Vai dalību valstīm nebūtu labāk definēt viņu a, a, īpatnības un prasības pašām, un vai nu, tas nebūs sots tiem, kam vismazāk kas ir. Šeit ir konkrēti skaitļi par ietekmi uz ekonomisko situāciju. Tādai būtu jābūt veiktai. Par interoperabilitāti es piekrītu manam a, kolēģim Salīnīkungam un arī Algai Sinālavai. Mums jāstrādā kopā un raugoties uz to, ka komisijas priekšlikums varētu maksāt lietotājiem dārgi, tad ir absolūti nepieciešams, lai ieņēmumi tiktu a, investēti infrastruktūrā. A, ārējo izmaksu vietā. Paldies! Paldies, priekšstādes kundze! Tagad Tarpedēla kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies komisijai par divām prezentācijām. Mans jautājums ir par uh, šo jautājumu par dosiju, ar kur strādāju. Nu, tas nozīmē, ka smago mašīnu nodevas. Principā es saprotu, ka nodevas par ceļu izmantošanu ir par nobraukto attālumu, lai varētu arī, un mērķis ir, lai ilgspējīga attīstība būtu un labākas tehniskas mašīnas izmantotas. Bet mēs nevaram ignorēt to faktu, ka praksē komisijas priekšlikums attiecībā uz samaks, samaks samazināšanu radīs atšķirīgi sabalansēta situācija, it īpaši vietējais pašlā, pašvaldībās, jo finansējums samazinājums būs attiecināms uz šīm um, teritoriālajām vienotēm. Un jautājums komisijai, kā jūs izlīdzināsiet šo nevienlīdzīgo situāciju, it īpaši valstīm, kas uh, tagad ir atkarīgas no smago automašīnu transportu, proti kā var rast līdzsvaru starp uh, to, ka tiek samazināts nodoklis eh, skatot uz automašīnu un eh, par uh, samazinājumu, ja uh, tiek mērīts nobrauktais um, kilometru skaits. Paldies! Tagad Van Miltenberga kungs. Dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze. Mums ir kopējs uzdevums Eiropā mazāk CO2 izmešu un mazāk citu kaitīgu vielu izmešu. Lai arī ievērotu Parīzes klimata vienošanos. Klimata pārmaiņu apkarošana, labāka gaisa kvalitāte. Tie ir mūsu mērķi. Esmu gandarīts, ka mēs šeit esam tiešām ar plašu vairākumu atbalstījuši uh, atzinumu par mazāk emisijām satiksmē. Mēs strādājam, lai pasauli būtu labāka, lai situācija būtu labāka mūsu bērniem un nākotnes paudzēm. Visiem tiem, kas ir iesaistīti transportā, ir jāsniedz savs ieguldījums, ja mēs šeit runājam par CO2 izmešu samazināšanu. Tas ir eh, attiecināms uz gaisa satiksmi, kūģu satiksmi, un tagad runājam arī par auto satiksmi. Es ļoti atzinīgi mērtēju, vērtēju to, kā šodien priekšpusdienā, iespējams arī, ka, nu, esat jau pamanījuši, ka komisiju aicinam pārdomāt, kas ir iespējams uh, un kas ir izdarāms, runājot par nodokļiem, arī attiecībā uz uh, lid, uh, uh ar, uz aviācijas sektoru un uz uh, aviācijas uh, degvielas aplikšanu ar a, nodokļiem, tāpat arī ar cenas mehānismu izmantošanu, lai rastu ilgspējīgus risinājumus. Es ļoti atbalstu komisijas a, priekšlikumu attiecībā uz to, ka a, piesārņotājs maksā. Ir nepieciešams inteliģentas inovācijas. Šeit mēs varētu pat radīt darba vietas. Tātad tīra satiksme ir nozīmīga un noslēgumā gribu teikt – Man liekas, ka ir savādi, ka Eiropas komisija atbalsta Vāciju vienā uh, virzienā, kas ir atšķirīgs no tā, ko uh, tā ir izteikusi kā priekšlikumu. Nu šeit uh, piesārņotāja uh, princips uh, netiek pielietots, kā tas tagad tiek priekšlēt, pie, piedāvāts. Tātad uh, interoperabilitāte uh, ja no, nodevu uh, savākšanas sistēmās. Tie šoferi, kas uh, aktīvi strādā, tāpat eiroviņete un papildu maksājumi. Šeit ir daži jautājumi, kas ir jāatrasina, lai priekšlikums tiktu uzlabots. Taču esmu pārliecināts, ka ar Eiropas parlamenta atbalstu mēs uzlabosim satiksmi tik tālu, ka tā būs gatava 21. gadsimtam. Krāmerkungs, 10 sekundes. Es saņēmu uh, informāciju, ka Austrija uh, izvirza um, prasību uh, pret uh, uh, mašīnu uh, nodevu ieviešanu, DigiMove un Junkerkungs to uh, pie, uh, tam piekrita, un kas tad tagad notiks, vai tā uh, tiks pārtraukt šī nodeva, kamēr uh, kopienties ir lēmusi, uh, vai arī jūs uh, turpināsiet to atbalstīt. Paldies! Krāmerkungs, 22 sekundes jūs runājāt, nu nemaz nav slikti. Nu tā tad. Raugos uz komisijas pusi, Werneris kundze. Septiņas minūtes jums laiks. Tas ir vairāk nekā četras, ko devu jums līdz šim. Elīzi. Thank you very much. Um, so, uh, we are very... Jā, paldies. Mums ir liels prieks un pateicamies referentam, arī pateicamies visiem runātājiem par ļoti pozitīvo reakciju par šiem līdzsvariem, kas ir priekšlikumos. Un arī šeit es aicināšu kolēģi Liedieliežā arī man palīdzēt un atbildēt uz dažiem no jums, no jūsu sarežģītajiem jautājumiem. Tad skatīsim visu pēc kārtas. Devo kundze jautāja, ko mēs varam darīt attiecībā uz sekundārajiem ceļiem. Jādomā šeit arī par subsidiaritāti. Mēs nevaram iet pārāk tālu sekundārijos uh, ceļu tīklos. Protams, mēs gribam izvairīties no satiksmes novirzes. Un nākotnē mēs noteikti arī vēl paļausimies uz satelītiem, lai uzraudzītu arī ceļu nodevu situāciju. Jūs uzdevāt jautājumu par perifērajiem reģioniem. Uh, un to ir grūti samierinot ar uh, lietotāju maksātāju, mak, um, piesārņotāju maksātāju principu. Tad arī atbildot uz citu kolēģu uzdoto jautājumu, protams, mums ir jāskatās uz visu šo slogu, kāds ir uh, nodokļu um, formā satiksmes dalībniekiem un arī piemēram, nodevas, ceļu nodevas ir uh, valsts valdību pārziņā. Tad, nu, ja viņi ievāc šo nodevu, tad viņiem ir jāievēro šie priekšlikumi, kas ir uz galda, nē, ir viņiet, kas ir spēkā tagad. Tālāk par nodokļu maksāšanu, pielāgošanu, kur varētu ņemt vērā visu nodokļu slogu un ņemt vērā sociālos apsvērumus. Uh, taču pašlaik tas nav iekļauts mūsu priekšlikumā. Tad arī svarīgs komentārs bija par iezīmēšanu, kā var izmantot savākto naudu. Mēs esam atvērti to diskutēt. Mēs gribētu, protams, lai šī nauda tiktu novirzītu ilgtspējīgās mobilitātes līdzekļos, Krāmer kungs par uh, šiem pagarinātajiem geogrāfiskiem iezīmēm, lai varētu nosekt arī citas reģionus, ne tikai Alpu reģionus. Naudu var novirzīt uz dzelzceļu, bet tas tam nav obligātā jābūt. Tālāk par to, kāda ir attieksme pret citiem transporta veidiem. Pašlaik komisija veic ļoti lielu visatvarošu pētījumu par ārējo izmaksu internalizāciju. Iekļaujam visu transporta veidus, bet nu, tas viss vēl ir procesā. Līdz ar to mēs šo pētījumu tagad nevarā, nevaram izmantot par šo juridisko mm, priekšlikumu Rikē, kungs. Mēs saprotam arī šos pārejas jautājumus, ņemot vērā esošās koncesijas un e, viņietu sistēmas. Bet arī mēs skatīsim, kā tas būs iespējams, izanalizēsim tērmiņus. Un visbeidzot, ETS un par uh, to, uh, kāda tehnoloģija ir jāpielāgo, jāmaina ir deleģēta akta starpniecība. Nu, vispār tas, kādēļ Eiropas komisija to piedāvā, ir nevis, lai mazinātu tehnoloģisko aspektu, pilnībā atzīstu, ka tas ir o, uh, svarīgākais sistēmas. O, uh, elements. Taču jāatzīst, ka tehnoloģija jāpielāgo ātri. Mēs nevaram vienmēr tikai iet cauri parasto likumdošanas procesu gadījumā, ja notiek strauja tehnoloģiska attīstība, kas atvieglo monitoringu. Un šāda tehnoloģija ir pieejama tirgo. Lūk, tāda bija padoma, tāda bija pamatdoma. Varbūt kolēģis grib ko papildināt, nē? Jā, vācu gadījums Jūs zināt, ka komisija ir noslēgusi šo pārkāpumu procedūru jau kādu laiku atpakaļ. Mēģinājām starp Austriju un Vāciju arī mm, veikt tādu vidutāju lomu, ka tika uzsākt eh, tad šis 254. pāns, bet nu tagad Austrijā eh, arī tagad tiesā tiks skatīt šis jautājums, bet mēs gribam rast Eiropas risinājums, lai šādi risinājumi piederēt pagātnē. Merci beaucoup, madame euh, Werner. Non, il n'y a pas d'anniversaire. Paldies, nē, nav nekāda dzimšanas diena komitejā. Paldies tulkiem. Paldies, ka um, palikāt 5 minūtes ilgāk. Nu, ko tad tiekamies ar dažiem pirmdien, 16. oktobrī pulkstens trijos, kopīgā uzklausīšana ar Empulu komiteju par eh, sociālo aspektu mobilitātes pakotnēm. Ar pārējiem mēs tiksimies 9. Eh, novembrī plenārsesijā. Sur le vote, je vous ferai. Par balsošanu es tad uh, nosūtīšu ēpastu, pateikšu, kad, cikos. Jo tagad man nav ne laiks uh, zināms, ne zāle. Balsojums ir pārcelts. Nē, esmu burva vēl. Labi. Visiem jaukdienu.